Buenos días, colegas. Hoy tenemos Dāmas un kungi, interesante. Vamos a empezar con el intercambio de puntos de vista. Šodien mums ir ļoti apjomīgs un noslogots darba kārtības projekts. Pie mums ir ieradušies ANO Eiropas austrumu partnerības valstu koordinatori. Es vēlos pie mums sveikt Šultanoglu kundzi. Viņa administrē programmu, sadarbojoties Eiropas Savienībai un dažādām valstīm. Viņa sadarbojas ar sešām austrumu partnerības valstīm. Viņa ir Tāpat ir Valokera kungs no Moldovas, Balčevas kundze no Grūzijas, kungs no Armānijas, Busatu kungs no Azerbaidžānas. Antonos eh, kungs arī ir ieradies koordinatori, šie rezidējušie koordinatori ir uzņēmušies būtiskus uzdevumus Viņi koordinē uh, apvienoto nāciju un dažādu aģentūru programmas šajās valstīs. Uh, šie cilvēki pārstāv apvienoto nāciju organizāciju, kontaktējas ar vietējām iestādēm, un mēs, protams, vēlētos uzzināt, kādi pasākumi kopīgi ar ANO ir īstenot šajās valstīs, kā izskatās sadarbība ar Eiropas Savienību, un eh, kādas varētu būt arī nākotnes prognozes. Pirmām kārtām mēs vēlētos eh, kaut ko pavaicāt par Austrumu Ukrainu, par eh, konfliktu sāsinājumu pēdējo dienu laikā un kas notiek cilvēktiesību jomā mēs vēlamies tā godīgi un varbūt pat kritiski uh, izvērtēt šos pasākumus un, protams, jāapspriežas arī par ANO un ES pasākumiem. Jūs varētu arī varbūt eh, pateikt, kādi trūkumi joprojām traucē šo sadarbību padarīt vēl efektīvāku. Vēlētos arī kaut ko dzirdēt par eh, kaimiņu attiecību politiku un kā mūsu pasākumu sasaucas ar ANO eh, izvērstajiem pasākumiem. Uh, Tālāk procedūra Sultanoglu kundze, jūs sākumā varētu stāstīt par ANO prioritātēm un aktivitātēm visā Austrum partnerības reģionā, un pēc tam pārējie koordinatori varēs jūsu stāstījumu papildināt, pievēršoties konkrētām valstīm, un pēc tam būs iespēja iesaistīties diskusijās. Sultanoglu kundze, lūdzu jums vārds. Uh. Thank you very much, uh, Mr. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Very nice introduction and in fact for inviting us uh, to have. Paldies par šiem siltajiem ievadvārdiem. Esam pateicīgi, ka jūs uh, uzraicinājāt mūs uz Eiropas parlamentārlietu komiteju un uh, man ir liels prieks uh, šodien uh, tikties ar Eiropas parlamenta komitejas locekļiem un uh, būt šeit kopīgi ar kolēģiem. Protams, uh, man ir uh, lielas privilēģijas šeit ierasties un jums pastāstīt par ANO attīstības programmām, kā tās darbojas un arī par attīstības izaicinājumiem Austrum partnerības valstīm. Uh, Protams, runāšu arī par mūsu sadarbību ar Eiropas Savienību. Priekšsēdētāja kungs jau uh, iepazīstināja ar um, sešiem, pat pareizāk sakot, pieciem rezidējušiem koordinatoriem, jo Baltkrievijas kolēģis ir sasirdzis, viņš nevarēja ierasties un. Mm. Es, protams, tāpat kā jūsu priekšsēdētājs ceru, ka mums būs ļoti ražīgs eh, darba cēliens šorīt, un mēs varēsim apspriest tos izaicinājumus, kas joprojām ir sastopami šajā reģionā. Viens no iemesliem, kādēļ esam ieradušies šodien tik kuplā skaitā, ir atsaucilties uz uh, Kristiana Danielsena uzaicinājumu, lai varētu sarunāties eh, par Eiropas Savienības kaimiņu attiecību politiku. Ar Danielsenu kungu tikšos šodien nedaudz vēlāk un ar viņu diskutēšu par šiem jautājumiem. Mēs esam patiešām ļoti eh, gandarīti, ka jūs esat mūs uzaicinājuši. Protams, ja mēs runājam par eh, konkrētām politikas jomām, jaunie izaicinājumi visiem ir zinām, un mūsu mērķi sasaucas, tātad es eh, mērķi sasaucas ar ANO mērķiem, konfliktu pārvalde, demokrātija piekļūt tieslietām, cilvēktiesību garantija, enerģētika, vīde, klimata pārmaiņas, eh, arī pievēršot uzmanību eh, jauniešiem, sieviešu tiesību īstenošanai un vismazāk aizsargātajām grupām. Uh, Tagad uh, daži vārdi par uh, valstīm, ar kurām sadarbojamies un par vairākiem mērķiem. Tātad iekļaujoša, ilgspējīga attīstība var tikt panākt tikai piedāvājot normālas darba vietas visiem cilvēkiem, arī nabadzīgajiem un atstumtajiem. Ja mēs runājam par kaimiņu attiecību politikas valstīm, šīs problēmas, diemžēl, ir sāsinājušās, ņemot vērā produktu un izēvielu cenu kritumu Krievijā un arī karu Donbassā liberalizējot tirdzniecību un eh, piesaistot investīcijas šajās valstīs, varētu radīt jaunas darbvietas un veicināt izaugsmi. Tādēļ eh, mums ir ļoti svarīga kaimiņa attiecība politika ar šīm valstīm un ir jāparāda, ka attiecības ar ES nesīs konkrētus ieguvumus. Mēs strādājam pie ļoti liela mēroga attīstības programmām Baltkrievijā un Ukrainā, iesaistot pilsoņus eh, daudzās aktivitātēs, plānojot dažādas ekonomiskās un sociālās attīstības iniciatīvas. Mēs darbojamies visās uh, valstīs šajā reģionā, esam atbalstījuši vairākus miljonus cilvēku un apmēram div, divus tūkstošus uh, vietējo iniciatīvu. Grūzijā mēs piedāvājam atbalstu mazajiem lauksaimniekiem un arī runājam par tādu uz uzņēmē darbību vērstu lauksaimniecības uh, fermu izveidošanu. Moldovā daudz uh, strādājam enerģētikas jomā, izmantojot biomasu kā galveno kurināmo uh, lauku reģionos. Jāsaka, ka tas ir visai iespaidīgs atjaunīgās energo enerģijas uh, projekts, tur radās jaunas darba vietas, pat pilnīgi jaunas uzņēmēja darbības nozares. Un šis ir projekts, kas pilnībā sasaucas ar šo More for More iniciatīvu. Jāsaka, ka ņemot vērā krīzi Ukrainā, Moldovā pieaug arī uh, ģeopolitiskā spriedze un uh, Kalnu Karabahā, Piedņestrā, Dienvidosetijā un Abhāzijā joprojām ir šie sasalušie kontakti, konflikti. Tas jau situāciju nepadara vienkāršāku. Neskatoties uz visiem šiem izaicinājumiem, mums ir e, jāuzlabo vienkāršo pilsoņu dzīve, ir e, jāveido saiknes starp kopienām, piešķirot grantus vietējām iniciatīvām, ko finansē ES. Un šie ir tādi cilvēciskie kontakti uh, starp indivīdiem, kas var veidot uzticēšanos starp dažādām kopienām un uzlabot cilvēku dzīvi. Uh, Armēnijā mēs uh, strādājam sieviešu programmās, uh, sastrādājamies ar sievietēm, kas uh, ir nodarbināts vietējā pārvaldē, lai varētu arī labāk uzlabot viņu piedalīšanos politiskajā dzīvē. Jāsaka, ka šī iniciatīva būs uh, viens no valdības iniciatīvas stūrakmiem vietējā un reģionālā sadarbībā. Vēl kāds izaicinājums ir kapacitāšu veidošana kaimiņa attiecību politikas valstīs, ņemot vērā šo padomju birokrātijas atstāto smago uh, mantojumu Gruzija, Moldova un pakāpeniski arī Ukraina pierāda, ka ir iespējams nokritīt šo slogu no saviem pleciem un, protams, šīs valstis saprot, kāda ir izaicinājuma, kādu nākotni tas vēlas veidot un kādas ir perspektīvas, elastība un uh, daudzi citi principi šeit ir ļoti svarīgi. Mums ir jādomā par institūciju kvalitāti, nevis kvantitāti, lai varētu gūt panākumus kā varētu izveidot tādas institūcijas, kas ir caurskatāmas, kuras ir pakļautas demokrātiskajai kontrolē, kurām uzticas cilvēki. Attiecībām starp valsti un individu ir jābūt tādām, ka šeit ir attiecības starp pakalpojumu sniedzēju un vēlētāju, nevis tādas kā attiecības starp kāds, kas ir augstāks un kāds, kas ir zemāks. Mūsu iniciatīvas ir piedāvājušas labākus dzīves apstākļus simtiem tūkstošu cilvēku. Pateicoties kaimiņu attiecību politikai, mēs esam pieredzējuši to, ka uzlabojumi ir iespējami un jāsaka, ka panākumi patiešām ir iespaidīgi un nevar to salīdzināt ar citām ANO programmām, kas ir veikts citās valstīs. Papildus tam Eiropas Savienība Eh, kļūst eh, redzamāka eh, šajās kopienās, es domāju, tas ir arī pamatā labām kaimiņu attiecību kaimiņu attiecībām, un līdz ar to cilvēki skaidri un gaiši redz, ko Eiropas Savienība dara to labā. Eiropas Savienības partnerība patiešām ir ļoti nozīmīga. Mēs domājam par Eiropas Savienības programmas universalitāti, par uh, kopīgām uh, universālām vērtībām un tādā veidā ir iespējams arī panākt uh, attīstības mērķus uh, konkrētās valstīs. Protams, uh, tūkstošgads attīstības mērķi, jeb tam jums nav nekāds noslēpums. Tie mm, konkrētie tagad aktuālie mērķi beigs Um, darboties šī gada rudenī, un jāsaka, ka vērtības un prioritātes sasautas ar TAM un arī jaunajā ietvarā tas viss būs atspoguļots. Liels paldies par jūsu uzmanību un, protams, ar nepacietību gaidu diskusijas pēc tam. Paldies! Muchas gracias, señora Sultanoglu. Ahora vamos a dar. Paldies, Sultanoglu kundze. Tagad došu vārdu koordinatoriem. De mejora, qué pena que no pudiera estar aquí. Pero bueno, vamos a empezar dando tres, tres minutos, que sé que es muy poco, pero aquí tenemos. Došu vārdu uh, nākamajam runātājam, katram došu pa trim minūtēm. Jā, ar Tas nav daudz, bet nu tagad došu vārdu Volker kungam no Ukrainas. Lūdzu, paldies, paldies, godātie Eiropas parlamenta deputāti, paldies, ka rezidējušie koordinatori varēs piedalīties šajā sanāksmē, lai runātu par austrumu partnerības valstīm un par mūsu veiktu darbu tajā. Maidāns revolūcija Ukrainā īstenībā tā bija prasība pēc cilvēktiesībām un demokrātijas. Viņi vēlējās, lai pie varas nāktu valdība, kas kaut ko dara, kas nav korumpēta un absolūti nesodām par saviem noziegumiem. Un ir jāatrod ilgtspējīgas risinājums konfliktam. Ir 600 tūkstoši bēgļu, 1,3 miljonu cilvēki ir bēgļi bēgļi valsts iekšienē un mums ir uh, jāparūpējas par valsts atveseļošanos pēc šī konflikta un ir jābūt sistēmiskām valdības reformām. Tie visi ir priekšnosacījumi, lai izveidot stabilu un labklājīgu Ukrainu Eiropas kontinentā. Jāsaka, ka mēs uh, sniedzam humāno palīdzību, strādājam cilvēktiesību jomā, mēģinam veicināt uh, attīstību, veicam koordināciju arī dažādās kopienās, mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Eiropas Savienību un citiem partneriem, lai ļoti ātri sasniegtu konkrētus rezultātus. Ja mēs runājam par humāno palīdzību, ECO sniedz milzīgu apjomu palīdzību, tas ir Eiropas komisijas attiecīgais orgāns, kas sniedz humāno palīdzību valstīs, kas cietušas un ja runājam par reformām un uh, agrīno atgūšanos, es domāju, ka šī valsts atjaunotne galvenokārt nozīmē to, ka cilvēkiem atkal ir jābūt iespējai atgriezties darbā. Tas ir sociālās kohēzijas princips ANO un ES kopīgi ar. Um, Pasaules banka ir sagatavojuši priekšlikumu, lai to visu īstenot par 1,5 miljardiem eiro. Nu, tam vajadzētu būt risinājumam un ir jāveic arī konstitucionālās, parlamentārās un tiesiskuma reformas. Mēs ļoti cieši sadarbojamies arī ar Eiropas padomu šajā jomā un mēs tāpat uh, īstenojam vienu no veiksmīgākajām attīstības uh, programmām Ukrainā 2500 kopienām Eiro, Ukrainā tiek mācīts, kā labāk mobilizēties, kā labāk izmantot resursus, kā panākt to, lai uh, vispārīgas nozīmes uh, pakalpojumi izglītības veselības aprūpas jomā kļūtu uh, labāk pieejami visiem cilvēkiem, lai būtu caurskatāmība, lai vietējā pašvalda būtu efektīvāka. Es lūgtu Eiropas Savienību turpināt uh, atbalstīt Ukrainu un turpināt sadarboties ar ANO, jo uh, saliekot kopā savu pieredzi, pieredzi, eh, savus prasmes, mēs patiešām varēsim kopīgiem spēkiem panākt daudz vairāk. Lielas paldies! Jā, senjor Walker, sobre todo. Paldies, Walker kungs! Lielas paldies, ka sniedzāt tik daudz informācijas tik īsā brīdī. Tas bija patiešām eh, ļoti disciplinēti. Gorčās kundz lūdzu tagad. Distinguished uh, chair. Godātais priekšsēdētāji, godājumie Eiropas parlamenta deputāti, ārlietu komitejas locekas. Ļoti priecīgi būt jūsu viesi šodien. Paldies, ka devāt man iespēju jums pastāstīt par Moldovu, kurā es pat labāk strādāju. Moldovā ir ļoti daudzveidīga dinamika, un šī valsts veiksmīgi ir e, vadījusi sarunas un ratificējusi asociācijas nolīgumu pagājušajā gadu jūlijā, un šī ir vienīgā valsts, kas līdz šim e, ir ieviesusi vīzu un bezvīzu režīmu. Taču pēdējā laikā Moldova nonākusi dziļā ekonomiskā un politiskā krīze, uh, kuru um, izraisījuši iekšējie un ārējie aspekti. Ģeopolitiskā nestabilitāte un uh, konflikts Ukrainā un arī ekonomiskā lejupslīde Krievijā, kas ir noveduši pie ievērojama uh, naudas pārvaduma samazinājuma, ir izraisījuši šoku valstī un arī nelabvēlīgi perspektīvas socioekonomiskā jomā nākotnē. Un šī valsts saskars ar milzīgiem izaicinājumiem sistēmiska korupcija, banku krīze, arī e, nelabvēlīga uzņēmējdarbības gaisotne un arī palielinās e, cilvēku izbraukšana un arī novaco iedzīvotāji. Un arī ir ļoti sadalīta sabiedrība arī uh, e, pietņešas reģiona dēļ. Tā tad trūkst identitātes. Ir eh, izskanējuši aicinājumi uh, sniegt atbalstu no visu partneru puses ANO attīstības programmu ar citām ANO aģentūrām. Ir eh, pareizā iespēja palīdzēt šai valstī pievērsties jaunām vērtībām un normām, arī virzoties tuvāk Eiropas Savienībai un nodrošināt arī labāku attīstību. Mēs esam izveidojuši ilgspējīgu partnerību ar Eiropas Savienību. Es tikai jums iezīmēšu dažus slēgmaņu projekts, kuru mērķis ir eh, risināt problēmas ar institucionālo kapacitāti un eh, sniegt atbalstu vietējām kopienām un veicināt uzticēšanās gaisotni un arī dzīves līmeni vietējiem cilvēkiem uzticēšanās pasākumi, enerģija un biomašu iedīvu projekti ļāva uzlabot uh, dzīves apstākļus uh, eh, diviem miljoniem cilvēkam. Esam izveidojuši ļoti daudz darba vietu un arī esam izveidojuši uh, eh, 50 sadarbības uh, projektus uh, ab, abos Ņestras krastos un ceram, ka arī turpmāk varēsim saņemt Eiropas Savienības atbalstu. Paldies! Lielas paldies, Gerčevs kundze, priekšsēdētājs. Un tagad dosim vārdu Skofta kungam, viņš runās par Grūziju. Lielas paldies, labrīt par šo. Paldies par šo iespēju. Vēlos pievērsties ES un ANO lomai e, ņemot vērā e, riskus, īpaši plūdus, kas e, norisinājās Gruzijā šajā nedēļas nogalē traģiskie notikumi vēlreiz uzsver Eiropas Savienības un citu partneru nozīmīgo lomu, tā skaitā, protams, arī ANO lomu. Tie var atbalstīt ilgspējīgu, sabalansētu attīstību uh, austu partnerības valstīs, kas pas, uh, pastāvīgi mainās. Protams, tas nav mierinājums uh, upuru ģimenēm, taču tas uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt sabalansētu plūdu novēršanas politiku, pie tās ANO strādā. Protams, tas parāds visu infrastruktūru ies, iesaistē, skaitā ceļus, piemēram, citas infrastruktūras. Un jāparāds arī iespēju plūdiem, plūdūdeņiem noplūst tur, kur nav. Tie neapdrauda iedzīvotājs. Un te ir runa par eh, racionālu pieju eh, plūdu novēršanai, bet eh, līdz šim tas nav bijis īpaši veiksmīgi Gruzijā. Es domāju, ka mums visiem ir nozi, ir atbildība stiprināt valdību iesaisti visos notikumos. Notikumi Grūzijā mums vēlreiz atgādina, ka dabas katastrofas un konflikti var noslaucīt no zemes virsmas sekundžu laikā attīst, ilgstoši attīstības gaitā panākto. Un tas mums atgādina to, ka mums ir jāspēlē nozīmīgāka loma, taiskaitā ar pateicoties Eiropas kaimiņa attiecības politikai, katastrofas risku novēršanas jomā. Un arī ir jāveicina Eiropas Savienības loma un citu partneru loma mm, konfliktu risināšanā un mm, katastrofu novēršanā. Paldies! Lielas paldies, Skota kungs! Tagad došu vārdu Sete kungam. Viņš runās par Armēniju. Labrīt, godātais E, priekšstādātāji, Eiropas parlamenta deputāti. Esmu priecīgs, ka man ir iespēja šodien jums runāt par Armēniju un UNIPI paveikto darbu sadarbojoties ar ES. Armēnija nav pieejas pie jūras un arī e, robežas ar divām kaimiņu valstīm ir slēgtas, tātad tā ir dubulti slēgta valsts un skaidrs, ka te ir izaicinājumi demografiska un ekonomiskā viedokļa. Ano, un es, es svarīgi partneri. Armēnija mums ir vienādi mērķi un vērtības. Mēs cīši sadarbojamies daudzās jomās, lai panāktu rezultāts Armēnijas cilvēkiem, ņemot vērā ierobežojumus laika ziņā. Armēnija galvenā problēma ir dzimuma nevienlīdzība, nevienlīdzība, un tas nav tikai cilvēku tiesības vai, um, vai netaisnības jautājums, bet drīzāk tas ietekmē ekonomiku sievietei nav iespējas Armēnijā strādāt. Ano, jo bija sieviešu, sievietes vietējā demokrātijā šis projekts veicina sieviešu iesaisti. Mēs esam apmācījuši pāri par tūkstošu sieviešu, lai viņas varētu kandidēt vietējās vēlēšanās un tikt ievēlētas. 60% no sievietēm, ko esam apmācījuši, ir tikušas ievēlētas. Un tas var būt nozīmīgs situācijas mainītājs, ja šādu projektu īstenotu nacionālā līmenī. Tad ir jautājums, kā mēs varam palīdzēt Armēnijai veicināt tā sasaist ar pārējo reģionu un pasauli, ņemot un pārvarēt tās sarežģīto ģeopolitisko situāciju. Kopš 2013. gada UNNDP un ES ir strādājuši kopā, lai veicinātu uh, labvēlīgākus um, robežšķēršošanas punktus uh, uh, uz robežu ar Gruziju. Un te nav runa tikai par drošību, bet arī par tirzniecību un attīstību. Un noslēgumā savai īsai runai man jāsaka, nav īsais brīdis doties prom no Armenijas, bet tas ir brīdis vēl radošāk iesaistīties ar Armēniju, pateicoties es kaimiņa attiecību politikai un palīdzēt uh, Armēnijai attīstīt gan savu sabiedrību, gan ekonomiku. Lielas paldies par uzmanību. Lielas paldies, Bursēto kungs. Un došu vārdu pārstāvju, kas runās par Azerbaidžānu. Brauka kungs, liels paldies, priekšstādē kungs, eh, deputāti. Azerbaidžānā pat labam norisinās pirmās Eiropas eh, sporta spēles, ļoti veiksmīgs. Nu, jāsaka, ir eh, nesen sam, samazinājusies um, naftas cena un arī šīs valsts ekonomika saskars ar, ar daudziem izaicinājumiem, kā daudz citas resursiem bagātas valstis. Un tāpat kā mans kolēģis teica, te ir svarīgi atrisināt konflikts ar Azerbaidžānu un Armēniju. Runājot par pārvaldību, daudz centieni ir veikts, lai uzlabotu situāciju. Viena joma, kas ir īpaši izcila, ir valsts pakalpojums sniegšana, pamatoties uz e-pārvaldību, ir izveidot centru sociālo pakalpojumu sniegšanai Šajā jomā UNDP ļoti cieši strādā ar šīs valsts valdību un arī ES izskata iespējas un arī turpmāk certā darīs uh, taisnīgai piekļuvēji vienlīdzībai šai jomā pakalpojumiem. UNDP strādā pie darba vietu izveides nelabvēlīgajām grupām, marginalizētajām grupām Un Eiropas Savienība īpaši uzmanību pievērš izglītībai, īpaši profesionālai izglītībai, kas nāk par labu šīm atstumtajām iedzīvotājām grupām. Ir izvirzītas uh, ANO prioritātes nākošajiem pieciem gadiem, tās atbilst ES prioritātiem. Daudzās jomās, piemēram, ilgspējīga inklusīva ekonomiskā at attīstība, valsts pakalpojumu, plašāka pieejama piekļuve un finansiālā izturība īpaši izglītības un uh, lauksaimniecības, lauka attīstības uh, jomā mums ir cieši sadarbība. Nu, pieminēšu dažas no mūsu programmām. Viena ir mm, par uh, ekosistēmām, pamatoties uz klimata izmaiņām. Azerbaidžāna un citas reģiona valstis ir pakļautas klimata izmaiņām, un te mums ir jāiesaist vietējās kopienas, tas arī ir svarīgi ilgspējībai. Un vēl viena programma, ko vēlos minēt, ir um, uh, ierēģņu pakalp, ierēģņu dienesta komitejas darbs. Mēs te veicinām institūciju izveidas programmu UNDP, Eiropas Savienību un NGI. Uh, te sadarbojas, lai tālāk modernizētu šo valsti. Sadarbības starp ar UNDP un ES ir sadarbība ir veiksmīga, un atbilst arī valsts nacionālā prioritātēm. Mēs vēlamies vairāk strādāt, ne tikai palielinot pakalpojumu daudzumu, bet uzlabojot to kvalitāti, iesaistot arī uh, e, atstumtās grupas. Lielas paldies! Esmu gatavs atbildēt jautājumiem. Paldies, Brojkungs! Tagad vēlos pateikties komandai īpaši uh, Soju kundzei par lielisko uh, komandu, ko viņi ir sagatavojusi, jo visi uzstājās pavisam īsi, un šajā komitejā, kā sakot, visi tik disciplinēts parasti viss nav. Tagad pievērsīsimies debatē. Nu, tagad deputātus aicinu uzdot jautājumus konkrētajam runātājam, lai zināms, par ko, uh, par ko ir runa. Uh, Tātad, un ne vairāk par divām minūtēm, lūdzu. Prēdes kungs. Paldies, priekšstādē kungs. Esmu priecīgs, ka mūsu komiteja šodien eh, uzstājas ANO rezidējošie koordinātori piecās austrum partnerības valstīs. Es saprotu, ka sastās val, sastē valstī rezidējošais ANO koordinators nevarēja apmeklēt šo sanāksmi. Ļoti svarīgi apmainīties viedokļiem Un tas mums ļauj saskaņot mūsu darbību, jo patiesībā mūsu mērķi ir kopīgi. Tas attiec uz attīstību, stabilitāti, labklājību. Es domāju, ka mums ir jāpievērš uzmanība šo valstu politiskajām norisēm. Nesen mēs runājām, apspriedām ziņojumu par šo tēmatu, proti par Austrum partnerības valsti. Un šajā ziņā es uzskatu, mums ir nepieciešami projekti, kas vērsta uz korupcijas apkarošanu, institūciju caurskatāmības un darbības uzlabošanu, cilvēku tiesību, tiesiskumu principu ievērošanu pilsoņu iesaistīšanu politiskajā dzīvē. Un, protams, te ir arī runa par cilvēktiesību ievērošanas principu veicināšanu. Šajā ziņā vēlos zināt, kāda ir situācija Azerbaidžānā. Mēs uzklausījām ANO rezidējušo koordinātoru šai valstī, un tur dzirdējām, ka Eiropas uh, sporta spēles ir uh, bijušas ļoti sekmīgas, nu, varbūt no sporta viedokļa. Taču, diemžēl, Rumānijas premjerministrs bija turklāt, bet uh, patiesībā visādi citādi pilnīgi nemaz nebija, mm, kā to maigāk izteikt, šo, valst, šo spēju, kā Eiropas spēļu aprises. Starp citu, Turcijas prezidents e, Krievijas prezidentam teica, ka nekāda īpaša Eiropieša tur nav novērot. Vismaz ne no politiskās elites puses. Un te runa arī par cilvēku tiesībām attiecībā uz Baku sporta spēlēm. Man ir jautājums Gērčeves kundzei, ANO rezidējušajam koordinatoram Moldāvijā par um, Piedņestras reģionu projektiem. Ar kādām grūtībām jūs tur esat saskārušies? Un vai ir kāda darbība, kas vērsta uz uh, to kopienu Piedņestras reģionā, kas runā rumāņu valodā. Ir bijušas problēmas, piemēram, ar vēlēšanu novērošanai. Mums nebija iespējams to tās novērot, jo Krievijas policija mūs, mums liedza piekļuvi. Es gribētu zināt, kāda daļa no jūsu finansējuma Piedņestrāt e, ir salīdzinot ar pārējo finansējumu Moldovā. Pievēršos uh, Ukrainas koordinātoram. Uh, ir bijuši projekti Krimē, Krimā. Vai jums ir bijusi iespēja tagad šos projektus turpināt Krimā? Un kāda ir saikne starp reformu un karu? Jo jūs arī runājāt par to, ka nepieciešams īstenot reformu. Vai cilvēki Krimā gaida reformu? Vai tā viņiem ir galvenā programma? Vai patiesībā galvenā problēma ir okupācija? Un tie cilvēki, kas nav separātisti, vai viņi tiešām gaida reformu, vai drīzāk galvenā prioritāte šeit ir saistīta ar karu? Vai var īstenot reformu kara apstākļos? Tāds ir mans jautājums. Paldies. Paldies, Prādas kungs. Tagad vārds Plenkoviču kungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos sveikt Sultānoglu kungu kundze, es atvainojos mūsu komitejas sēdē un arī mm, pas rezidējušos koordinātorus. Jāsaka, šī partnerība ir ANO attīstības programmas darbības centrā, tās klātbūtnē pasaules mērogā ir būtiska un notiek aktīva sadarbība arī ar Eiropas Savienības pārstāvjiem šajos reģionos. Es gribētu jautāt Sultānu Oglu kundzei, kāds ir kopīgais um, ANO attīstības programmas un ANO aģentūra budžets uh, šais valstīs attiecībā uz cilvēktiesībām, um, uh, at, attīs un, un citiem pasākumiem. Un, Otrs jautājums, kā Horvācijas augstu vērtēju ANO lomu, jo uh, tā ir palīdzējusi uh, mūsu valsts konstitucionālās kārtības reintegrācijā pirms 17 gadiem. Un uh, tas ir aktuāli arī tām valstīm, kur teritoriālā vienotība nav nodrošināta. Es domāju, ka uh, arī kaimiņa attiecību politikas ietvaros ir ļoti pozitīvi piemēri, piemēram, pagaidu, ANO pagaidu administrācija Austrum Slavonijā, kas uh, guva visu partneru atbalstu un uh, nodrošināja šīs valsts atkal pievienošanos manai, šīs teritorijas atkal pievienošanos manai valstī ar visu vispārēju piekrišanu. Runājot par Moldovu un Grūziju, arī būtu jāizmanto šī pieredze un jāsniedz atbalsts startautiskai kopienai. Paldies, tagad vārds no Mīkien kungam. Es runāšu latviski. Man ir jautājums Baltkrievijas uh, koordinātoram. Uh, es esmu Baltkrievijas delegācijas Eiropas parlamentā uh, pirmais vietas priekšsēdētais un, kā jūs zināt, Eiropas parlamentām šonadēļ būs pēc ilga pārtraukuma vizīte uz Baltkrieviju. Es gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu, jūsu prognozi, kas varētu mainīties šogad Baltkrievijā, ņemot vērā prezidenta vēlēšanās, un vai jūs saskatāt pēc atmosfēras Baltkrievijā, nu, demokratizācijas atmosfēru, kas varbūt ir sabiedrība varbūt ir eh, mēdīju līmenī, varbūt ir eh, sabiedrisku un nevalstisku organizāciju līmenī. Var, varbūt jūs redzat eh, vai ožat pārmaiņu vēju Baltkrievijā. Paldies! Muchas gracias y ahora preguntaré yo. Paldies. Tagad man ir jautājums Volker kungam. Es zinu, mums ir dažādi viedokļi pārstāvēti. Eh, tas, ko mēs konstatējam Ukrainā, tā tad ir notikusi varas maiņa, un eh, šajā valstī ir arī pārvietotas eh, personas, un labējie galēji, labējies spēki arī rada problēmas šeit uz um, Ukrainā uz vietas. Nākamā runātāja. Paldies, saka Lohbīlers kundze. Man ir jautājumi par tā saucamajiem iesaldētajiem konfliktiem. ANO pārstāvī no Armēnijas un Azerbaidžānas minēja konkrētus projektus. Vai jūs īstenojat arī pārobežu projektus, kas nodrošina sadarbību un par Grūziju. Es gribētu mm, zināt, uh, ir tāda problēma, ka ir grūziņu zemnieki, kuri dzīvo šīs eh, Dienvidu Osetijas Abhāzijas eh, administratīvās robežas vienā pusē, bet viņu zeme atrodas robežas otrā pusē. Uh, Eh, jautājums par cilvēku tiesībām. To jau pieminēja Predas kungs runājot par Azerbaidžānu. Eh, jūs mm, pieminējāt šīs eh, veiksmīgās spēles, kas tur tiek rīkotas, un tās rada tādu pozitīvu tēlu. Uh, par uh, šīs valsts valdību, bet patiesībā uh, situācija ir tāda, ka ir pār, vēl uh, rupjāk cilvēku tiesību pārkāpumi, ierobežot žurnālistu darbība un nav atbrīvot politieslodzītie. Es uh, gribētu jautāt, kā jūs saskatāt uzlabojums cilvēktiesību jomā Azerbaidžānā? Paldies vārds Kukankungam. Paldies priekšsēdētāji sirsnīgi sveicu eh, Sultāno Glūkundzi, kas ir ANO eh, ģenerālsekretāra eh, palīdze. Tātad šis ir īstais brīdis tikties, jo mēs nu pat nobalsojām par Eiropas Savienības kaimiņa attiecību politikas um, pārskatīšanu, un es biju referents par šo jautājumu. Man ir jautājums par pastāvošo partnerību starp uh, Eiropas Savienību kā uh, vienu no galvenajiem donoriem un ANO attīstības programmu Austrum partnerības valstīs. Tāpat kā mēs uh, sazināmies uh, par um, un runājam par mūsu īstenotiem pasākumiem un par to, kā mēs informējam par to, ko mēs daram, jo e, tika pieminēts, ka svarīgi ir informēt šo valstu iedzīvotājs par to, ko mēs darām, lai viņi zina, kas ir Eiropas Savienība un kā tā varētu viņiem palīdzēt, jo ne visi ir, e, to zina. Es gribētu dzirdēt jūs komentārus. Tālāk par ko, uh, uzticības veidošanas pasākumiem Piedņestrā, Abhāzijā, citās valstīs, kur ANO attīstības padome gūst labākus rezultātus. Paldies, tagad vārds Gārberkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Azerbaidžāna situācija ir eh, diezgan unikāla attiecībās ar Izrēlu. Tā ir šīta valsts, kas atrodas kaimiņos Irānai. Es gribētu zināt, kāda ir jūsu pieeja virzība uz priekšu attiecībā uz eh, tuvējo austrumu mieru procesu. Paldies. Pēterlis kungam vārds. Paldies uh, par šiem ievadvārdiem, pateicos par jūsu veikumu šajos reģionos sadarbība starp ANO un Eiropas Savienību ir būtiska, tā balstās uz kopā, kopējām vērtībām, un es saskatu, ka mēs varam dot uh, kopīgiem spēkiem pievienoto vērtību. E, šajos reģionos mēs uh, joprojām saskaramies ar izaicinājumiem ir eh, daudz neparedzamu notikumu. Galvenais mērķis ir eh, pārvaldības sistēmas uzlabošana, jo pretējā gadījumā nav iespējams veiksmīgi īstenot reformas. Es gribētu jautāt, kā mēs varētu stimulēt šādas labas pārvaldības ietibināšanu un kāda ir jūsu pieredze šai jomā. Paldies! Tagad um, atbildot uz uzdotiem jautājumiem, es ierosinu uh, vispirms dot vārdu uh, rezidējošiem koordinatoriem un pēc tam Sultanoglu kundze varēs visu reze, uh, rezumēt. Tātad Mamikina kungs uzdeva jautājumu par Baltkrieviju. Jā, vak, vakar kungs, man tika uzdot vairāk jautājumu vispirms par Krīmu. Ir jāuzsver, ka ANO ģenerālā asamblē pieņēma rezolūciju par to, ka ir jārespekte teritoriālā vienotība, kāda tā bija pirms krīzes Krimā. Tātad ANO neaicina darboties Krimā ne Krievijas, ne Ukrainas valdība. Šeit ir uh, konkrēti iemesli, kādēļ tas tā ir, es neiedziļināšos, bet pamatā šobrīd mēs tur nedarbojamies, bet mums ir ANO rezolūcija par teritoriālo vienotību. Bet ir jānošķir ka šeit darbojas nevalstiski elementi um, Donbass reģionā austrumu uh, Uh, reģionā, jo šiem reģioniem saskaņā ar Minskas miera uh, nolīgumu, miera līgumu būtu jāintegrējas atpakaļ Ukrainā un arī Krievija neko citu nevēlas, tātad runēt par vienas Ukrainas uh, risinājumu. Tādēļ situācija Donbassā, Austrumdaļā un Krimā ir atšķirīga Uh, Ukrainas valdībā ir jāstrādā ar drošību, konfliktu, krīzi, uh, humanitāro krīzi un jāizteno reformas. Viņiem visi šie jautājumi ir jārisina vienlaikus, un tas ir milzīgs izaicinājums, un tādēļ Eiropas Savienības sniegtais atbalsts ir izšķiroši svarīgs. No mana viedokļa viņiem ir uh, grūts uzdevums, bet kopumā uh, prezidents uh, Porošenko ir apņēmības pilns visās šajos uh, jautājumos strādāt. Un uh, visās trijās frontēs startautiskās sabiedrības atbalsts ir augsti vērtēts. Tālāk par iekš, valsts iekšienē pārvietotām personām. Mums ir jārīģē uz humanitārām prasībām, bet tāpat laikā mums jādomā arī par ilgtermiņa risinājumiem, par uh, mājokļiem, darba vietām, š, kas jānodrošina šiem cilvēkiem. Mēs sadarb, Eiropas Savienības sadarbojas ar Pasaules banku un ANO šais jautājumos, un tas ir jādara. Tātad mums ir jāsaka šī ātrāk uh, dzimšanas uh, fāze ir lēnāka nekā vienkārši uh, humanās palīdzības sniegšana. Patiesībā galvenais risinājums ir attīstība, nevis šī humānā palīdzība ilgtermiņā. Un uh, jautājums vēl par politisko stabilitāti. Jāsaka, ka koalīcija Ukrainā uh, ir ļoti uh, nestabila, un šeit ir uh, noteikti iemesli tam, uh, bet uh, es gribu tikai paust optimismu, ka tas tā turpināsies, un šī sadarbība turpināsies. Paldies! Uh, Gerčevs kundze. Tātad paldies par jautājumiem, kas tika uzdot par Moldovu. Pirmais par, bija par Piedņestru. Jā, pat tiešām Piedņestrā UNDP ir uh, viens no partneriem, kam ir piekļuva šai teritorijai, ko um, arī pieņem uh, šo darbību vietējās varas iestādes, un mēs veidojam uzticības gaisotni šai reģionā un strādājam pie enerģētikas uh, un konkrēti biomasas jautājumiem. Ir sasniegti konkrēti rezultāti, un tagad ir ceturtā uzticības gaisotnes veidošanas fāze, tātad kopā ir 15 projekti vienā robežas pusē, 15 otrā pašvaldības to augstu vērtē un arī de facto pie varas esošās iestādes. Mēs ļoti cieši arī sadarbojamies ar Eiropas komisiju šajos jautājumos. Tālāk bija jautājums par atpazīstamību, par informāciju. Mēs uzskatām, ka uh, Tām ir nepieciešami pastāvīgi, neatlaidīgi centieni, tas ir ļoti būtiski, un es domāju, ka mēs esam guvuši labus rezultātus informācijas izplatīšanā par to, kādu labumu dod šis atbalsts un kā tuvināšanās Eiropas Savienībai uzlabos dzīves apstākļus un nodrošinās uh, izaugsmes, drošības, attīstības, labklājības iespējas. Bija jautājums arī par to, kā nodrošināt uh, demokrātiju un uh, labu pārvaldību. Jāsaka, to nevar uh, uzspiest no ārpuses, šim procesam ir jātīstās valsts iekšienē Svarīgi ir arī stiprināt pilsonisko sabiedrību, jo bez tās ir grūti nodrošināt uh, labu pārvaldību un demokrātijas darbību. Tagad vārds uh, Skota kungam. Uh, liels paldies! Runāšu par galveniem trim punktiem. Pirmkārt, par administratīvo robežu starp Dienvidu Osetiju un Grūziju. Par uh, palīdzības programmu lauksaimniekiem, kuri nonākuši nepareizā robežas pusē, bet šeit ir jautājums būtībā par pārvietošanās brīvību, par piekļuvu veselības aprūpei, izglītībai, par uh, piederīgo iespējām apmeklēt ģimenes kapus un līdzīgiem jautājumiem. Nesenais uh, aug tā komisāra cilvēktiesību jautājumos uh, ziņojums liecina, ka šis ir viens no tiem uh, reģioniem, kur ir vismazākās pārvietošanās brīvības no iespējas. Un tādēļ mums ir pastāvīgi jāaicina visas puses ievērot starptautiskie nolīgumi un jāaicina likvidēt šķēršļus. Tomēr. Mm, varbūt man vajadzētu tagad pāriet pie otrā jautājuma par to, kādi ir pozitīvie piemēri veidošos uh, uzticēšanās uh, pasākums. Mēs organizējām diezgan liela mēroga uzticības uh, veidošanas projektu, ko atbalsta arī Eiropas Savienība. Uh, Mm, tā tad eh, mēs darbojamies starp uh, Suhumi un Galī, un mēs stiprinām eh, NVO spējas. Ir jāuzsver, ka ES e UNDP projekts ir viens no uh, nedaudzajiem, kas sniedz atbalstu nevalstiskajām organizācijām Dienvidu Osetijā, kuras bieži saskaras ar uzbrukumiem, tiek uh, saukts par ārvalstu aģentiem un spiegiem. Uh, Dienvidu Osetijā tas ir diezgan uh, problemātiski, bet Abhāzijā ir uh, mums ļoti pozitīvs uh, tēls. Tālāk par uh, labu pārvaldību. Tas bija trešais jautājums par Gruziju. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības loma atbalstot labu pārvaldību ir arī ļoti jāuzsver runājot par notikušajiem plūdiem. Un tāpat jāpanāk līdzsvars starp ekonomikas attīstību un politiku, kas īsteno no Uh, ilgtspējīgu attīstības politiku. Tātad uh, šā jautājuma par pārvaldību atrisināšanu ir jāiekļauj kopumā Eiropas kaimiņa attīstības politikā. Paldies, tagad vārds būs Setokungam. Runājot par mūsu darbību Uh, iesaldēto konfliktu zonā. Jāsaka, mums nav pilnvaru darboties Kalnu Karabahā. Mums uh, šajā teritorijā nav uh, nekādu pasākumu. Runājot par pārvaldību, tas ir ļoti svarīgs jautājums Armēnijai, un mēs, tas ir mūsu darba centrā, uh, gan šajā valstī, gan sadarbībā ar Eiropas Savienību, piemēram, cīņā pret uh, korupciju. Tāpat mēs sadarbojamies ar nevalstiskām organizācijām uh, vietējā līmenī, ar, ar iestājamies par sieviešu tiesībām. Jāsaka, pastāvīgi katru gadu valstī pamat 1% iedzīvotāju Un mūsu galvenais izaicinājums ir panākt to, lai jaunieši paliek valstī un uh, iesaistās uh, problēma risināšanā, ir jāpārvar apātija, kas valda un jāveido kopīgiem spēkiem ar Eiropas Savienību demokrātija. Tāpat um, um ir svarīga plaša cilvēku tiesību programma sadarbībā ar Eiropas Savienību, kas tiks uzsākt tuvāko mēnešu laikā. Paldies! Paldies! Runājot par Eiropas uh, spēlēm, uh, nu, Jāsaka, ka tā kā ANO nav iesaistīts šajās spēlēs, tad mēs esam tā kā tādi novērotāji, bet šīs spēles ir piesaistījušas lielu uzmanību. Un es gribu arī teikt, ka e, piedalās šajā spēlē sportisti no Armēnijas, līdz ar to šī sadarbība ir uzteicama. Mm, vēl e, jautājumi, kas saistīti ar cilvēku tiesībām, pilsonisko sabiedrību un plašsaziņas uh, līdzekļu darbību. Mēs aktīvi sadarbojamies ar uh, cilvēktiesību komiteju, gatavojot periodiskos pārskats par cilvēktiesības situāciju un tāpat sekojam tam, kā ieteikumi tiek īstenoti. Pirms uh, dažām nedēļām valdība pārstāv devās uz eh, Ženēvu un tur tika apspriesti cilvēku tiesību jautājumi eh, šajā cilvēku tiesību komitejā un mēs esam gatavi sekot tam, kā ieteikumi tiks īstenot, tad runājot par cilvēku tiesībām, par to, kā tiek apkarot vārdarbību pret sievietēm kā tiek garantēts sieviešu ģimeņu bērnu tiesības. Tālāk par iesaldētiem konfliktiem. Jā, mums šeit nav pilnvaru šai jomā, bet tāpat laikā mēs īstenojam projektus Armēnijā, Grūzijā, Azerbaidžānā un Armēnijā. Tātad eh, mēs strādājam šais valstīs, bet varētu darīt vēl vairāk. Tātad kāds pieminēja Izrēlu. Es nedarbojos uh, ģeopolitikas jomā, bet uh, gribu teikt, ka ebreju kopienai Azerbaidžānā ir uh, laba situācija, tiek veicināta iecietība, līdz ar to etniskās minoritātes, reliģiskās minoritātes labi jūtas šai valstī, un Azerbaidžāna arī diezgan aktīvi organizē starptautiskās uh, tikšanās par uh, iecietību, toleranci, dažādā kultūra līdzās pastāvēšanu gribu teikt, ka arī mēs cieši sadarbojamies ar um, ES delegācija Azerbaidžānā un skatāmies, kā šos jautājumus, izaicinājumus mēs varam risināt kopīgiem spēkiem. Paldies, es pārsniedzu gan trīs minūtes. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es nezinu, vai komandas vadītāja vēlas kaut ko teikt vēl. Es dodu vārdu tagad Sultāna Oglūkundzei. Um, uh, thank you very much, uh, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies godātajiem delegātiem. Jā, jūsu jautājumi bija ļoti uh, rosinoši, un man ir prieks, ka jūs izrādījāt tādu interesi par mūsu darbu. Mēs to ļoti augstu vērtējam. Es centīšos atbildēt varbūt uz tādiem vispārīgākiem jautājumiem. Jo koordinatori no valstīm šķiet eh, varēja jums dot tādu pārskatu, ko mēs īsti darām uz vietas, ar kādiem izaicinājumiem sastopamies, bet, protams, jūs droši varat ar mums sazināties, sazināties ar mūsu biroju Briselē un Mēs esam arī uh, palīdzības uh, caurskatāmības indeksā, tā kā arī visu informāciju par mums var atrast. Nu, varbūt tagad uh, sākšu ar uh, jautājumu par Baltkrieviju, jo kolēģis nevarēja ierasties veselības um, dēļ. Domāju, ka uh, vairums kolēģi man piekritīs, ka valsts kļūst aizvien atvērtāka, valdība aizvien vairāk vēlas uh, iesaistīties labas pārvaldības, cilvēktiesību un demokrātijas jautājumu risināšanā. Un mēs esam atvēruši, ka varbūt cilvēktiesības nav tieši jāvienādo ar ārlietām, ka varbūt tām ir vieta citā lauciņā, bet viņi ir gatavi šo dialogu turpināt, un darbs jau nav sācies tikai vakardien, un gal galā tas ir tāds secīgs process. Mēs patiešām redzam arī pārmaiņas, pārmaiņu vēji ir sākuši tur pūst, un. Mm Tika runāt arī par periodisko cilvēktiesību pārskatu, kas tiek veikts Armēnijā un Azerbaidžānā tā skaitā. Mēs izmantojam šo instrumentu kā tādu atspērienu punktu un Baltkrievijā ir šī startautiskā invalīdu tiesību konvencija, ko arī izmantojam, piesaucam mūsu darbā un tiek veidots arī cilvēktiesību rīcības plāns. Mēs atbalstām arī vairāk gadu garumā pilsonisko sabiedrību un daudzos projektos, kas tiek veidoti vietējā līmenī. Arī tāpat projekti, lai palīdzētu cilvēkiem, kas inficēti ar HIV tiek veidotas dažādas kapacitātes un ir palīdzība asociācijai, kurā ir apvienojušies žurnālisti. Domāju, ka šīs zīmes patiešām mums ļauj uh, iedvest cerību. Ja runājam par finansējumu reģionā, mēs te runājam par Albāniju, Kaukāzu un piecām centrālu Āzijas valstīm plus Turciju. Ir arī aktivitātes Kiprā veidojot eh, partnerību ar ASV un ES. Jāsaka, šīs ir tādas valsts ar vidēju ienākumu avotu un mums ir eh, visai ierobežots budžets, mums ir jāsadarbojas ar eh, citām organizācijām un Jāsaka, ka es ir mūsu uh, lielākais partners šajā reģionā. Mums ir arī divpusējas uh, struktūras. Un ir arī finansējums īpašiem mērķiem, uh, tādiem kā vīde, HIV un tam līdzīgi. Mēs strādājam arī pie jaunās attīstības programmas, domājot par resursiem, par attīstības īpašumtiesībām un tā tālāk. Mēs sadarbojamies daudz ciešāk ar valdībām, lai varētu budžetu novirzīt pareizajā gultnē un lai tātad finansējums tiek sniegts tur, kur tas ir nepieciešams visvairāk. Pagājušajā gadā finansējums bija apmēram 370 miljonu dolāru, un šogad mēs lēšam, ka tie varētu būt 400 miljonu dolāru, bet lielākā daļa, pat gandrīz vislielākā daļa budžetā nonāk pateicoties partnerībām, ko jau pieminēju. Un ja mēs runājam par līdzekļu sadalījumu starp austrumu kaimiņiem un citām valstīm, ar kolēģi Harstu eh, par to um, apspriedot, tā ir apmēram viena trešdaļa. Bet, nu, nav tādu noteiktu šķirtņu, tā tad eh, šis finansējums var svārstīties. Es nedaudz pie, vairāk pievērsos tieši Baltkrievijai, bet kolēģi runāja arī par eh, pārējām valstīm, kurās viņi ir koordinatori. Mums ir arī eh, daudz gadu programmas attiecībā uz visām valstīm, izņemot Ukrainu un Moldovu. Visas valstis austrumu partnerībās ir saņēmušas jaunas programmas no 2016. līdz 2020. gadam, un mēs varēsim tādā veidā e, izplatīt e, savus prioritātes attiecīgajās valstīs. Un tātad šeit mēs runājam par ilgspējīgu attīstību, sociālo iekļaušanu, nodarbinātību, enerģētiku, vidi un, protams, arī labu pārvaldību un programmēšanas uh, procesa laikā mēs arī varam runāt par šīm svarīgajām prioritātēm. Un ja mēs runājam par attīstības programmu pēc 2015. gada, nu, protams, uh, tas mums vienmēr ir prātā. Mēs arī esam veikuši pētījumus reģionā un jāsaka, ka Mums ir bijušas ļoti labas konsultācijas, tāda viedokļa apmaiņa ar pilsonisko sabiedrību, universitāšu pasniedzējiem, inteliģents, un mēs vaicājām, ko šie cilvēki vēlas, ko viņi sagaida no nākotnes, un neskatoties uz nacionālo piedarību, nu, apmēram bija trīs lietas, ko viņi vēlējās - darbs, kvalitatīvi pakalpojumi izglītības mājokļu jomā un uh, godīga un atbildīga valdība. Nu, nedaudz mainījās tas, kā šīs lietas bija sakārtotas šajā top 3, bet, nu, principā tas, at, tas atkārtojas visās atbildēs, visās valstīs bez izņēmuma. Un mēs vēlamies, protams, palīdzēt cilvēkiem sasniegt šos mērķus. Ja mēs runājam par partnerību ar Eiropas Savienību, Protams, kā jau teicu, tas ir viens no mūsu galvenajiem partneriem. Mēs sadarbojamies jau ilgi, arī globālā jomā, ne tikai šajā reģionā. Un pēdējo gadu laikā mēs vēlējāmies šo partnerību padarīt par patiesi stratēģisku partnerību, ne tikai sadarbojoties, īstenojot dažādus projektus, bet domājot arī tālāk Mēs runājam par sadarbību vietējā līmenī, valstu līmenī, tur ir eh, bīroji, tātad mūsu eh, strā, darbinieki konsultējas ar ES pārstāvjiem, strādājot pie kopīgām programmām, pie dažādiem instrumentiem, kas ir ES uh, eh, rīcībā. Mēs to darām arī Briselē, tātad šī sadarbība ir tāda daudzu līmeņu. Un, protams, eh, ir jābūt, eh, jāparūpēs, lai šī sadarbība sniegtu arī eh, papildvērtību. Mēs aktīvi strādājam kopā ar ES institūcijām, tas ir pašsaprotami, bet mēs arī sakām, ka ANO varbūt nedaudz eh, var, var piedāvāt kaut ko citu šīs partnerības ietvaros, ņemot vērā mūsu universālo raksturu, bet, protams, mieru stabilitāte, šie visi mums ir kopīgi mērķi ar Eiropas Savienību, un mūsu eh, tātad papildvērtība, ko varam piedāvāt šajā darbā, ir eh, ļoti labi taustāma. Un, ja mēs runājam par to, vai cilvēki ir pietiekami labi informēti, ko mēs darām, vai tas ir patiešām ļoti labi eh, redzams valstīs, jāsaka, ka mēs daudz labāk tagad to apzināmies un pateicoties mm, Nesen īstenotajām aktivitātēm mēs īstenībā varējām parūpēties par to, ka Eiropas Savienība uz vietas ir labāk redzama. Mēs te nerunājam tikai par milzīgiem posteriem uz ielām, par karogiem. Nu, nē, ir jābūt arī tādai izpratnē, lai cilvēki patiešām apzinātu, ka pateicoties Eiropas Savienībai un arī ANO, viņu ikdienas dzīve kļūst daudz patīkamāka. Ieguvējiem. Uh, cilvēkiem uz vietas vajadzēja saprast, jā, nu, tie uh, labdari ir um, Eiropas Savienības partneri un pārējie. Domāju, ka runājot par šo saredzamību, jādomā arī par zinām elastību, kā šie projekti tiek īstenoti. Ir šis politiskais līmenis, centrālais līmenis, mm, lēmumu pieņemšana, bet pārsvarā cilvēki to nesaprot, nu, viņi nesaprot visas šīs peripētīs, kā viņus par to informēt, kā viņus par to informēt pēc iespējas ātrāk. Ja domājam par tām kapacitātēm, par to, kas ir mūsu rīcībā, kādas struktūras mēs tur varam izmantot, arī īstenojot projektus, mēs varam turpināt kopīgiem spēkiem ar Eiropas Savienību to darīt pēc labākās sirdsapziņas, lai garantētu cilvēkiem pēc iespējas labāku dzīvi tur uz vietas. Paldies, ka man uzaicinājāt un uzklausījāt. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Jā, mēs esam īsā laikā guvuši daudz kvalitatīvas informācijas un jāsaka, ka uh, ANO ar Eiropas Savienību dara uh, visu iespējamo šajos tik grūtajos laikos. Un, protams, jūs vienmēr esat laipni aicināti pie mums ierasties atkal. Un turpināsim darbu atkal 10.30. Paldies! Appreciate it very much. Yes. no, no, no. Vamos a comenzar con el siguiente punto. Dāmas un kungi, ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Man ir tas prieks pie mums sveikt Filipu Dust Blazē, kas ir uh, ANO ģenerāla sekretāra vietnieks un uh, viņš ir arī atbildīgs par uh, ES un ANO prioritāšu finansēšanu. Uh, tiek strādāts pie uh, labāka finansējuma cilvēkiem, kas ir uh, saslimuši ar HIV, tuberkulozi un malāriju. Un mēs ļoti augstu vērtējam darbu ar ANO. Mēs uzskatām, ka jūs esat mums ļoti vērtīgs, labs partneris. Un šī sadarbība ir bijusi ļoti auglīga, lai cīnītos pret uh, dažādiem izaicinājumiem. Pagājuši nedēļ banki mums uh, bija ieradies pie mums un viņš un viņa kolēģis teica, ka vēlētos labu sadarbību, lai cīnītos pret mūsu kopīgajiem izaicinājumiem, jo šīs problēmas mums ir kopīgas, pret tām ir jācīnās kopīga. 2015. gads būs ļoti svarīgs ilgspējīgai attīstībai. Mēs esam informēti, ka jūs vēlaties izveidot jaunu ietvaru šim darbam, esat to vienmēr atbalstījis un visas valstis uh, apzinās, ka, protams, migrācija, terorisms, ekstrēmisms ir jauni izaicinājumi un nedrīkst uh, visa tā ānā aizmirst cilvēktiesības, ilgspējīgu attīstību. Tas ir ļoti svarīgi, lai cīnītos pret šīm problēmām. 2015. gads ir ļoti būtisks brīdis, mums ir nepieciešams vairāk finansējumu, mums ir jāuzņems atbildība šo problēmu risināšanā. Jūs esat ieradies pie mums, lai runātu ko, par kopīgajām ES un ANO prioritātēm. Jums tagad tiek dotas desmit minūtes, lai jūs mūs par to informētu, un tad sāksies diskusijas. Paldies, priekšstādātāja kungs, godāt Eiropas parlamenta deputāti deputāti. Vēlos pateikties par šo uzaicinājumu. Tas man ir liels gods. Esmu bijis Eiropas parlamenta deputāts no 1989. līdz 1993. gadam. Es ļoti cienu uh, šo augsto namu. Desmit minūtes ir īs uh, laiks, bet uh, pietiekams, lai runātu par uh, tiem jautājumiem, ko mēs uh, apspriežām šodien, un tas, manuprāt, ir vissvarīgākais uh, starptautiskās politikas jautājums. Brazīlijas prezidents Lūla mēdza teikt, ne jau Irānā vai Ziemeļkorejā pastāv lielākais kodola drauds. Lielākie kodola draudi ir bats un galēja nabadzība pasaulē. Paraugoties uz to, kas šobrīd notiek vidusjūrā un citās jūrās, bet nu, vidusjūras situācija mūs skar īpaši, mēs redzam tūkstošiem cilvēku, kas neprot peldēt, kas kāpji uh, kuģīšos, lai nokļūtu Grieķijā un Itālijā, riskējot ar savu dzīvību. Un, diemžēl, man jāsaka, mani bieži vien šokē tas, ka Eiropas politiķi runā par cīņu pret imigrāciju, kad mēs būsim pie varas, tad imigrācijas vairs nebūs. To ir ļoti grūti izdarīt, kā mēs varam apturēt simtiem tūkstošu, desmitiem miljonu personu varbūt. Uh, un kā uh, nodrošināt uh, pasaules uh, sabiedriskos labumus, tas ir ūdeni, pārtiku šiem cilvēkiem, tiesības uz pamat medikamentiem un vakcīnām un tāpat uh, nodrošināt kanalizāciju šajās valstīs. Un uh, kā attīstīt privātās palīdzības programmas, jo bez šiem pamatnosacījumiem nekāda attīstība būtībā nav iespējama. Mēs zinām, ka ir pusotras miljārds cilvēku, kas pelna mazāk nekā 1,25 dolārus dienā, un viņiem nav piekļuvu šiem pamat labojumiem, labumiem, atvainojos Uh, un uh, viss uh, šie elementi veido arvien eksplozīvāku situāciju gan migrācijas jomā, gan uh, gan arī ekstrēmisma jomā, jo šis ekstrēmisms pārtiek no cilvēku izmisuma. Un tāpat laikā donoru valstis OECD valstis konkrēti cieši no ekonomikas un finanšu krīzes. Nu, minēšu konkrētu piemēru. Arvien grūtāk ir sastādīt valstu budžetu. Pieaug ekstrēmu politisko grupējumu ietekme, cilvēki ir arvien neapmierinātāk, un kad viņiem lūdz dot vairāk palīdzības citiem, kas dzīvo 4-5 tūkstošu kilometru attālumā atbilst, ir, bet mums arī ir savas vajadzības. Palīdzība attīstībai, diemžēl, samazinās. Un tad ir tāds kā šķēru efekts. Strauji pieaug vajadzības, lai cīnītos pret galējo nabadzību un klimatu pārmaiņām. Šī jautājuma abi ir cieši saistīti un tāpat laikā ieņēmumi samazinās un tādēļ ir jārīkojas un jāmeklē jauni novatoriski attīstības finansējumi. Ir pieci ekonomiskās eh, darbības veidi, kas gūst labumu no globalizācijas. Pirmkārt, masu turisms eh, līdz ar aviācijas attīstību, tālāk finanšu darījumi, eh, jo matemātiski algoritmi ir uh, uh, ļauj veikt uh, tūkstošiem darījumu vienā sekundē tālāk. Uh, ir uh, no uh, lielu uzņēmumu attīstība ar finanšu paradīzēm, ceturtais ir mobīlie telefoni un piekārt mm, min, dabas resursu ieguve, kā derīgi izrakteņu nafta. 2006. gadā prezidents uh, Lula, Bankimuns un, un citi mēs uh, nācām klajā ar ideju, tas bija arī prezidents Irāk savu laiku, tātad no katras avio biļetes uh, cenas vienu eiro novirzīt šiem mērķiem. Nu, toreiz iz, iz, eh, izskanēja arī tāda kritika, ka mēs gribot eh, it kā mainīt pasauli Francijā, bet, nu, mēs toreiz mums izdevās vienoties 13 valstīm vienu eiro no avio biļetes cenas novirzīt šiem attīstības mērķiem, un mēs savācām 2,6 miljārdus dolāru Uh, un mēs uh, nolēmām veltīt šos līdzekļus cīņai pret aids, uh, malāriju un tuberkulozi. Un tātad astoņi bērni no desmit, kas tiek ārstēts pret aids, saņem palīdzību pateicoties šim uh, solidaritātes uh, maksājumiem. 350 tūkstoši uh, uh, medikamentu devu tika finansēti un tika ārstēti bērni, kas bija slimi ar tuberkulozi. Tātad šāds pavisam neliels uh, solidaritātes maksājums var reāli mainīt situāciju. Kādēļ, kādēļ par to uh, tik maz cilvēku zina? Uh, tādēļ, ka mēs netērējam naudu reklāmai, tēkrakliem, cepurēm un tā tālāk, bet mēs visu šo naudu novirzām palīdzības finansējumam. Tālāk, tuvākā laikā Adisa Bebā ir paredzēts radīt Adit Life uh, sešu valstu Eh, vadītāji, Āfrikas valstu vadītāji ir piekrituši finansēt pavisam nelielu daļu no naftas ieņēmumiem, 10 eh, centus, 20 centus no unces zelta vai vienu dolāru uz tonu urāna, tātad šie, ieguv, šie līdzekļi no dabas resursu ieguves un tiks um, novirzīti uh, palīdzībai Āfrikas un arī Indijas bērniem. Tātad pietiek vienkārši, uh, lai būtu valstu valdību vadītāju labā griba un uh, rīkoties ir jāmobilizē sabiedriskā doma, tādēļ esmu pie jums šeit ieradies un vēlreiz tiesnīgi pateicos par uzaicinājumu uz uh, šo komiteju. Mums tāpat ir paredzēti citi novatorisko finansējumu projekti. Uh, piemēram, no finanšu darījumiem arī varētu novirzīt 0,01% un neviens no tā nekļūst nabaks, un mēs varētu finansēt tiešām daudz svētīgus projektus. Tagad vārds Alijam arī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlētos teikt, ka man liels prieks tikties ar Filipu Dusta Blazī. Es zinu, ka jūs jau gadiem ilgi ar lielu enerģiju darbojaties šai jomā, un tas liecina, ka ja ir griba, tad ir arī iespēja kaut ko panākt. Tas ir pozitīvs piemērs. Un uh, mūsdienu pasaulē mēs daudz dzirdam skaistu vārdu, kam nesako darbi, diemžēl, un arī finansiālā līmenī uh, nekas uh, netiek darīts, tātad jūs dodat ļoti labu piemēru. Es gribēju la, debašu iet vadā uzdot uh, dažus jautājumus. Mēs zinām, ka AIDS ir nopietna problēma Eiropā, vai UNITED nodarbojas arī ar citiem kontinentiem, darbojas arī citos kontinentos, un vai jūs tikai koncentrējaties uz Āfriku, vai arī darbojaties citviet. Jo eh, runājot par imigrāciju, mani satrauc arī tas, ka imigrācija ir lielā mērā saistīta ar um, mm, valstu nestabilitāti, cilvēki bēg, lai glābtu savu dzīvību, un ja cilvēkiem vienīgās izredzes ir mirt savā valstī, vai otra izvēle ir izkājot ar dzīvību doties uz valsti, kur viņiem būs nodrošināta minimāla iztika, un viņi varbūt arī varēs palīdzēt savām ģimenēm, tad viņi, protams, turpinās bēgt prom. Bet uh, mēs redzam, ka pieaug nestabilitāte, konflikti, riski uh, Āfrikā, bet tāpat arī tuvējos austrumos ir uh, uh, līdzīgas parādības, un tas liecina par to, ka migrācija kļūst par ļoti nopietnu uh, parādību, kas Uh, rada milzīgus izdevumus uh, migrantu uzņēmēju valstīs, bet mēs varētu rīkoties jau šajās izcelsmes valstīs, diplomātiski noregulējot spriedzi vai palīdzot ekonomiskā un sociālā jomā šo valstu attīstībai. Es gribētu jautāt, kā UNITED darbība iekļaujas šādā plašākā darbības kontekstā, kur būtu jāiesaista visas uh, interesētās valstis, ne tikai Eiropas valstis, bet arī uh, valstis, kuras šķiet drošākas, bagātākas uh, salīdzinājumā ar kaimiņu valstīm, arī var piesaistīt migrācijas plūsmas, kuras varētu šīs valstis pat destabilizēt. Paldies, Vārts Plenkovičs kungam! Liels paldies priekšsēdētāji ministra kungs. Vispirms vēlējos piesaukt laiku, kad es strādāju Parīzē noteikti amatā un jūs bijāt ministras uh, prezidenta Širākā valdība ievēlēšanas laikā, un uh, jūs uzsākāt šo iniciatīvu, lai palīdzētu visnabadzīgākajiem cilvēkiem, un tiešām liels prieks dzirdēt par to, ka ar šo iniciatīvu viens eiro, viens dolārs uh, no katras avio biļetes ir uh, izdevies savākt tik lielus līdzekļus. Uh, š, šī iniciatīva tika uzsākta pirms septiņiem, astoņiem gadiem. Tā tad runājot par uh, Eiropas Savienības ieguldījumu globālā mērogā, vai uh, tā nevarētu būt lielāka un uh, globālāka. Tagad vārds Pejonkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Ģenerālsekretāra vietniekungs, mēs tiešām ļoti augstu vērtējam šo dokumentu, um, apņēmības uh, pilns ir šis dokuments, bet uh, nu, šī cīņa par finanšu darījumu nodokli, tā, šā ideja jau ir 20 gadi un tā tika zināmā mērā arī pat izsmieta un mēs savulaik parlamentā arī pieņēmām atbilstošu dokumentu, ko bija ļoti grūti pieņemt, bet uh, mēs joprojām saskaramies ar milzīgām grūtībām, un ja mēs paskatāmies, kā notiek sarunas par klimatu, tad arī mēs varam paredzēt milzīgas grūtības un arī eh, to, ka valstu valdības reaģē ļoti lēni uz to, kas notiek. Tā ir būtībā politiska tuvredzība, kas mūsu ģimenēm, mūsu valstīm izmaksā ļoti dārgi. Un man e, gribētu uzdot jums arī jautājumus par jūsu teikto. Es tiešām uh, uh, augstu vērtēju jūsu teikto, jūsu veikumu. Pirmais jautājums. Es uh, saprotu, ka jūs pats esat ārsts un esat izcili strādājis cīnoties pret aids un malāriju, bet tātad kāds, kāda ir izglītības loma šajā? veselības kontekstā, kā esat paredzējis īstenot šo sadarbību ar Āfrikas valstīm izglītības jomā, jo tas, šis valsts to ļoti vēlas, šādu sadarbību. Otrkārt, par šo nodokļu ieņēmumu izlietojumu. Uh, Mm, mēs redzam, ka šo nodokli ieviest ir grūti, ka ne visas valsts tos atbalsta, ka šeit notiek arī konkurences skropļojumi šajomā, kas ir satraucoši, bet noteiktu valstu vadītāji, piemēram, Spānijas, Francijas premjeri, iestājas par šo līdzekļu novirzīšanu prioritārām problēmām un kādas ir šīs problēmas un par kādu kādām proporcijām mēs šeit e, runājam. Jo, ja šī, šīs īpatsvars būs neliels, tad ietekme arī būs neliela. Paldies par jūsu apņēmīgo darbību. Takis Haridžodžo. Es no savas puses vēlos jūs sveikt mūsu vidū, godātais kungs. Vēlos jums vispirms pateikties par visiem centieniem, kurus jūs izcenojat, lai risinātu jūsu pārņēsošās problēmas. Jūs pavisam pareizi teicāt, ka vairākie faktori ir pie vainas, ka ir ļoti liela migrācija, trūks pārtikas, tīra ūdens un arī piekļuvs izglītībai. Tas viss ir pareizi. Vēlos kaut ko uzsvērt no šīs pieejas, kas iespējams ir būtiska šajās problēmās, kuras pieminējat, kari. Kārus kāds rada, kāds tos sāk. Mani pārsteidz tas, ka jūs šo tematu neskārāt, un otrkārt, vai jūs uzskatāt, ka karu izcelšanās īpaši tajos reģionos, no kurienes nāk migranti, ir kas tāds, pie kā mēs varētu strādāt? Vai mēs neko nevaram iesākt un līdz ar to vienkārši atstājam to no mūsu risināmo problēmu loka. Es domāju, ka drošība, protams, pieeja ūdenim un pārtikam tā tālāk ir ļoti svarīga, taču galvenais, vai te tomēr nav drošība. Varbūt, kad dzīvoju kādā nabadzīgā reģionā, taču jūtos diezgan labi, jo man jo jūtos droši. Vēlos, lai jūs kartu šo problēmas aspektu. Paldies! Senjor Epitidējus. Epitidējus kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Nav šaubu par to, ka 21. gadsimtā, kurā mēs dzīvojam, ir tādas situācijas, kas ir e, problemātisks rietumu, rietumu um, pasaulē, jo tās uh, rada bēgļu plūsmu. Taču tā filozofija, ka cilvēkiem, kuriem e, grūti klājas, e, ir iespēja uzskatīt, ka rietumu valstis ir e, ļoti labā situācijā un tāpēc e, š, viņiem jādodas uz turieni, neašķirs nekādā veidā no filozofijas, kāda pirms vairākiem gadsimtiem bija pirātiem. Arī viņi uzskatīja, ka ir tāds bagātas valstis, un viņi tajā tām uzbruka. Šādai filozofijai nav vietas mūsdienās. Mums ir jāmēģina pārtraukt šo filozofiju. Mums ir jāpalīdz šīm valstīm ekonomiski, jāpalīdz viņām veidot demokrātisku valdību, lai tās pārtrauktu un nelietīgi izmantot savus iedzīvotājus. Mums ir jāļauj e, šīm valstīm pašām izmantot savu ekonomiskie resursi un dabas resursi. Un mums ir jānodrošina, ka mūsu sniegtā, sniegtais atbalsts nenonāktu korup, koruptīvas valdības rokās, bet nāk par labu iedzīvotiem. Vēlos zināt, kāda ir Eiropas Savienības un ANO sadarbības centieni ar šīm valstīm. Paldies. Gracias también, señor Dusblasi, por estar hoy con nosotros. En la línea del señor Pellicer. Paldies, kas esat uh, mūsu viesis. Vēlos uzzināt uh, par finanšu darījumu nodokli. 11 valsts ES ir apņēmušās iesaistīties šajās, uh, šajā lietā, arī tā skatā Spanija, bet kuras eh, starptautiskās, kuras valstis ārpus ES atbalsta šādu nodokli, kuras ne. Un tad vēl ir novatīvās idejas par mūsu valsts konsolidēšanu. Un cik daudz cilvēku tad jūs skatījumā šīs idejas ir pieņemams? Un treškārt, kādas ir jūsu perspektīvas 2015. gada, 2015. Eh, gada darba kārtībai samitam Ņujorkā eh, un kas ir paredzēts, lai izstrādātu tālākus soļus? Pancērī kungs, lūdzu. Grazie, grazie, Dievs ir qui. E Lielas paldies, ka esat šeit. Vēlos arī uzsvērt jūsu svarīgo darbu un uh, darbības, kuras veids jūsu organizācija, jo mums līdz šim nebija visaptveroša ietver šāda veida darbība. Svarīgi, lai mēs varētu iesaistīties un atbalstīt. Man ir daži konkrēti jautājumi, ko vēlos jums uzdot. Es uzskatu, ka jums ir ļoti labi zināms, ka, lai risinātu jūsu minētās problēmas, mums ir jā, jāiznīcina cēloņi, citādi tas, tas būs nebeidzamais stāsts. Man bieži vien rodas iespējas, ka, ka ano labā roka nezina, ko tās kreisā roka dara. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, ka raugāmies uz to darbību, ko uzsāk ANO humānā puse, bet tad ir ļoti svarīgi arī runāt par attiecību. Jo liekas, ka te runājam par čūsku, kas kož iekodusies pats savā astē. Kā šāda situācija varētu mainīt? Un otrkārt, runa par visu sadarbības politiku. Ja mēs paraugāmies uz Āfrikas Savienību, jums tā ir pazīstama ļoti labi, tas Eiropas Savienībai bija grūti tur izstrādāt politiku, jo daudz valstis tur konkurē citu ar citu, piemēram, domājot par Ķīnu, tai arī ir nozīmīga loma Āfrikā. Vēlos zināt, kā sadarbība un ANO atbalsta darbība ir iesaistījusies šajā reģionā, jo te ir saiknes starp attīstību demokrātiju. Citādi despots vai tirāns ir pie teikšanas, un tad palīdzībai nav tās ietekmes, eh, kāda tā bija paredzēta. Mums ir jānodrošina, lai ANO un ES darbs patiesībā būtu saistīts ar to darbību, kur jūs mēģināt attīstīt. Tā šie ir trīs eh, jautājumi, kur vēlēšu uzdot. Paldies, Žuvenkungs. Merci, monsieur le président. Euh, Paldies, priekšsēdētāji, ģenerālsekretāra vietnieku kungs. Es vispirms arī uh, vēlējos jums pateikties par šo uh, stāstījumu, uh, kas runā, norāda uz to, ka mums ir tiešām uh, morāls pienākums. Mēs nevaram pieļaut, ka viena pasaules daļa kļūst ar vien bagātāku un otra ar vien nabadzīgāka. Bet uh, tas viss ir saistīts ar, ar mūsu pašām uh, pašu interesēm, šīs migrācijas spiediens, kas arvien pieaugo, tas ir arī politisks jautājums. Un jebkuri instrumenti, piemēram, šis novatoriskais finansējums, palīdz saskaņot šos divus elementus uh, un palīdz mums, Eiropas Savienībai, pildīt savu morālo pienākumu. Uh, e, man ir tāds varbūt uh, nedaudz naivs jautājums. Jūs zināt, kādas ir Eiropas parlamenta pilnvaras, kādas tās ir, kādas tās varētu būt. Un, eh, ja Eiropas eh, parlaments ir eh, izolācijā nonācis, tad praktiski mēs neko nevaram vieni paši panākt bez komisijas un dalību valstu atbalsta. Bet varbūt jūs tomēr šajā zālē varētu uh, mums eh, teikt, ko Eiropas parlaments varētu darīt, jā, lai jums palīdzētu attīstīt šos jaunos finansējuma instrumentus, kam ir ļoti uh, plaša bāze. Paldies, un pēdējo jautājumu uzdos. Eh, paldies īpaši par šo pēdējo jautājumu. Vēlos lai jūs paskaidrotu, ja te ir runa par eh, rezervuāru un dambi, tad eh, kāds tagad ir ūdens līmenis šajā rezervuārā? Un kas ir jādara, lai panāktu tiešām ietekmi uz vietas? Paldies. Eh. D'abord, merci euh, aux uns et aux autres. Vispirms paldies visiem, kas uzdeva jautājumus jo runātāji bija daudz, un patiesībā visi runāja par būtisku lietu. Vispirms ir jāsaprot, ka ir trīs globalizācijas, kas pat labā norisinās. Ekonomikas globalizācija, kas jau sen ir sākusies un šodien tā ir sasniegusi virsotni. Tāda komunikācija, globalizācija, kas, ko ir pilnīgi izmainījis internets, un tad vēl trešās globalizācijas trūks, proti solidaritātes globalizācijas. Pirmā ekonomiska globalizācija ir īstenota ar e, uzņēmēju rokām. Tā ir globāla. Uzņēmējiem nenāk neprātā kaut ko pārdot tikai Spānijā vai Francijā. Viņš vēlas pārdot visai pasaulē. Komunikācijas globalizācija arī panāca uh, uzņēmēji. Diemžēl solidaritāte nav tikai uzņēmēji ziņā, bet arī politiķi ziņā. Taču, diemžēl, politiķi ir pārāk lokāli noskaņot. Arī es esmu daļa no tā. Politiķi pārāk bieži raugās tikai uz vēlēšanām divu, triju gadu griezumā. Un uh, vēlēšanās mēs nerunājam par tiem lieliem tematiem, kurus apspriežam šodien. Uh, politiķiem jāpievērš 15, 20, 30 gadu eh, griezumam savā politikā. Kā tad rīkoties? Reiters ziņa, uh, Agence France Presse ziņa, uh, ziņu izplat informācija, ka ir pa 16% vairāk uh, miljonāru pasaulē, bet ir milzīgi daudz nabadzīgo, kuriem mēs nespējam palīdzēt. Aļo Marija kundze uzdeva jautājumu, kas ir ļoti svarīgs. Uh, vienība, kas strādā Āfrikā, nē, vienība, kas strādā ar visām nabadzīgajām valstīm, kuras skar malārija un e, aids. Runājot par aids, 90% no bērniem, kurus skar aids, ir Āfrikā. 90% no uh, grūtniecēm, kam ir aids, ir Āfrikā. Apmēram 80% no mm, malārijas slimniekam arī Āfrikā. Tātad būtībā te ir runa par līgumu, par aids uh, un malāriju, un tas attiec uz Āfriku. Arī Marija kundze uzdeva jautājumu, kuru uzdeva arī cits deputāts par problēmu. Hadzigeorgiju kungs arī pieminēja šo aspektu karš un arī Aljo kundze. Jūs runājat par eh, bādu, par ūdeni, par izglītību. Jūs sakāt, ka tāpēc cilvēki dodas prom no savām valstīm. Nē, patiesībā tas notiek kara dēļ. Es vēlos jums kaut ko pateikt, par ko esmu pilnīgi pārliecināts. Ārkārtēji nabadzība vienmēr, vienmēr ir saistīti ar tām pašām sekām, ar vien vairāk konfliktu, vairāk vardarbības un karu. Kad kāds ir ļoti nabadzīgs, kad na, kā daudz ir ārkārtīgi nabadzīgi, tad tūlīt pat izceļas konflikti. Tātad acīm redzam ir proporcionāli acīm redzam saikne starp ārkārtēju nabadzību un vardarbību. Bieži vien saka, un arī drosmīgi cilvēki saka, ka tad, ja novērsīsim aidu, eh, malāriju un visādi citas valstis, visādi citas slimības, tad mēs būsim šausmīgi daudz, ļoti liels iedzīvotājiem skaits būs uz pasaules. Bet tad, kad kādā ļoti nabadzīgā valstī eh, sieviete eh, vēlas bērnus, tad bērnu mirstība ir tik milzīga, ka, lai viņai būtu četri dzīvi bērni, viņa laiž pasaulē astoņus. Vienkārši bērnu skaits pieaugs, tas, kas notiek Alžīrija, Marokā, Tunisija. Ja jūs e, palielināt ekonomisko, e, ekonomisko līmeni valstī, tad e, ārkārtīgā nabadzība samazinās. Bet galvenais, protams, ir izglītība, ko arī viens deputāts minēja. Tad, kad ir skola. No tā brīža, kad mēs sniedzam izglītojošas vērtības bērniem, tad tūlīt pat arī valdība mainās, varas vertikāli mainās citi aspekti un arī kultūra eh, kļūst citādi, tā respektē citus. Ar jums arī kundzei un Hadzi Georgiju kungam ir taisnība. Jā, visbiežāk tieši kari cilvēkus padzen no savas valsts, bet aiz tiem slēpjas ārkārtēja nabadzība. Plenkovičs kungs runāja par eh, <clears throat> ES un Eiropas ieguldījumu Āfrikā. Es domāju, ka Eiropas Savienība dara ļoti daudz visnabadzīgākajās valstīs, taču tā to nereklamē un par to var pasnožēlu. Nav pietiekoši daudz, es tā varētu teikt, šīs politikas uh, izgaismošanas uh, no institūciju puses, jo nav tāda uh, ES Mister ES, kurš būtu ievēlēts, nezinu, kāpēc tā nav, bet, nu, diemžēl, jo patiesībā Eiropas Savienība visvairāk kopā ar ASV dara visā pasaulē apkarojot nabadzību, bet, diemžēl, tas netiek atzīts. Partnerība pastāv. Es vēlētos, ka mēs izmantot UNITED un UNITLIFE partnerību ar Eiropas Savienību. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam paveikuši ko tādu, kas ir vienīgais gadījums cilvēks vēsturē, vienīgais gadījums. Proti šodien divi miljārdi cilvēcisku būtņu neiegūst medicīnas progresa uh, labumus. Kāds ir uz nāves gults un viņam parāda, lūk, ir medikaments, kas tev varētu palīdzēt, taču tu to nedabūsi. Tāpēc, ka <clears throat> kad uh, uh, kāds progresīvs medikaments nonāk uh, tirgū, tad 15-20 gadus tas ir uh, aizsargāts ar patentu un uh, nabadzīgie cilvēki netiek tam klāt. Mēs esam izveidojuši patentu kopienu, tā mēs saucam šo sistēmu, kas ļauj pirmoreiz nabadzīgiem cilvēkiem ie, eh, kļūt piekļuvi, eh, būt piekļuvi eh, modernajiem medikamentiem, <clears throat> bet par 90% lētāku cenu nekā tie tiek pārdoti. Tas ļauj visnabadzīgākiem cilvēkiem izmantot šos pašus medikamentus par šo tematu, Plenkovičs kungs, domāju, Eiropas Savienība būtu kas sakams. Vai medikaments ir tāds kā šī žakete, vai tad, ja es šādu žaketu nevaru nopirkt, jo man ir uh, tikai tik līdzīgs, cik es uh, pirkšu vienkārši nabadzīgā, uh, vienkārši lētāku žaketu, taču tad, ja man ir jāmirst, tāpēc vien, ka uh, to. Uh, medikamentu es varu nopirkt e, tikai par augstu cenu, tad e, un man jāmirst, tad tas gan ir žēl, bet ir, e, ir tagad pieejami, pieejams zāles pret hepatītu C. arī ļoti nabadzīgiem cilvēkiem, un tas glābiņ dzīvi. Bija runa arī par uh, finanšu darījumu nodoklim. Jan Monkungs un minien vēl viens deputāts. Tas ir, tas ir mūsu paudzes. Ka, ka šis nodoklis ir svarīgs. Ja mēs paņemam 0,01% no darības summas, tad visā pasaulē kopā tas sanāk 400 miljardi dolāru pasaules līmenī, tad, ja šis nodoklis tiek izmantots. Un tas palīdzētu izvairīties no šām šīm drāmām un traģēdiem. Te nav Pejona kungs runa par to, vai mēs ieviesīsim finanšu darījumu nodokli. Jūs redzēsiet, pirms 20 gadiem tādu, kas vēlējās šo nodokli, bija ļoti maz, taču mums, mums skaidroja, ka tas ir pilnīgi neiespējami un man teica, tu neko no ekonomikas nepaz, nesaproti, tas vienkārši nav iespējams. Un tagad tie paši cilvēki mums saka, tas ir iespējams, bet problēma ir tā, ka tas ir ies, iespējams nacionālajiem budžetiem. Un pēkšņi mēs saprotam, ka tās pašas administrācijas, finanšu ministrijas saprot, ka tā ir ļoti laba doma. Taču, lai saglabātu naudu. Lielās debats, kas notiek dažādās valstīs, ir tās, ka Francijā valdība pieņēma lēmumu 30% no šī nodokļa ienākumiem piešķirt, tas ir vēsturisks solis, taču budžeta ministrs uh, samazināja citas posteņus. Taču 30% tiek novērsti uz, vērsti uz attīstību. 11 Eiropas valstis, tā skaitā arī Spānija, Francija, Beļģija, un tas pavisam 11 valstis ir pieņēmušas lēmumu ieviest finanšu darījumu nodokli. Tagad ir runa par sadarbības ar valstīm. Jautājums ir tāds, kā izdarīt spiedienu, lai finanšu ministri vismaz 30% līdz 50% no šīs summas novirzīt uz attīstību. Tā es atbildu uz jūsu jautājumu. Es varu tikai atbalstīt šo lielisko formulu. Mijan Monakungs arī runāja par valstīm. Tā izemē šodien ir ļoti daudz diskusiju par daudz finanšu darījumu nodokļu. Marusefas kundze sacīja, ka ir arī šāds nodoklis Brazīlijā, taču tas ir paredzēts tikai veselībai. Un tagad, bet runa par veselību Brazīlijā, bet tagad rodas jautājums, vai daudzgad finanšu, vai da, vai finanses darījuma nodokli varētu vērst uz attīstību. Mijan Monakungs. 2017. gads ir īpašs gads, es to tagad varu teikt parlamentāriešiem. Tas ir īpašs gads, tāpēc, ka ANO ģenerālajā asamblējā mēs iesniegsim SDGs, Sustainable Development Goals, ilgspējīgas attīstības mērķis, tūkstošgads attīstības uh, mērķi tagad tiek vērsti uz ilgspējību. Un jums ir pilnīgi taisnība, kad jūs uzsverat, ja mēs vēlamies izpildīt šos daudz, šos ilgspējīgas attīstības mērķus, tad mums ir vispirms jāizpild tūkstošgadus attīstības mērķi. Tagad runājot par izglītību. Kāda ir tai nozīme? Loma. Te jauna kungs uzdevi jautājumu, un tas ir lielais temats. Kāpēc ir grūti paredzēt novatoriskus līdzekļus uh, izglītībai, bet tas ir viegli izdarāms veselības jomā, tāpēc, ka 80% no uh, aids slimajiem bērniem pasaulē tiek ārstēt, tas ir i, aprēķināms, visa problēma ir ar aprēķiniem, bet tas tomēr ir jādara jums taisnīgi. Epitīdijas kungs labākā pārvaldība ir eh, jaunatīstības valstu izglītošana. Jā, jums ir taisnība. Ja tiks labi izglītot bērnu, būs labāka valdība. Pazērīkungs. Labā roka ANO dara vienu lietu, kreisā citu. Kas tad ir ANO? ANO nav ANO ģenerālsekretārs. Vien. ANO ir visu valstu kopijot centienu rezultāts un tas īpaši redzams drošības padomē. Tas mums jādara mūsu vadītāji. Nedariet ar labo roku to, ko jūs nedarāt ar kreiso. Jums ir pilnīgi taisnība jābūt vienotai politikai. Un um, tā šāda kļūda īsteno ne tikai ANO. Tā jums ir pilnīgi taisnība. Ķīnieši piešķir līdzekļus divpusējās attiecības. Es e to nedara pat labam vēl mums šodien ir daudz labāk jākomunicē par tiem līdzekļiem, kurus mēs piešķiram nabadzīgām valstīm. Un tagad izteikšos noslēgumam. Priekšsēdētāja kungs. Šodien eh, vairs nav 140 miljārdu dolāru gadā, bet 100. 100 36 miljardi uh, palīdzībai, bet mums pietrīkst, pietrūkst 50 miljardu izglītībai. 100 miljardi gadā saskaņā ar Kopenhāgenu jāpiešķir klimata izmaiņām, bet uh, pavisam ne, drīz jau būs Parīzes konferences un pievērsīšu Žvankungu sacītēm. kādus, kādas vēlmes vēros šodien no savas tribīnas paust, vēlos teikt, ka vēlos, lai Eiropas tauts, kurš jūs pārstāvat, jūs Eiropas parlamenta deputāti, aicinātu visus pasaules vadošos spēkus, lai COP21 klimata konferences Parīzē lai tikai vēl dažas dienas pirms ANO ģenerālās asamblējas, kad tiks eh, pausti tā ilgspējīgas attīstības mērķi, lai tiktu novērsti kari 21. gadsimtā. Jāatrod mikroskopisks ieguldījums, lai veicinātu attīstību. Tas vienīgais risinājums, kā dzīvot mierā 21. gadsimtā. Paldies! Paldies, tu to zīkungam! Protams, mēs vēlamies dzirdēt vēl vairāk no ANO pārstāvjiem par jūsu veikto darbu. Pēc tam mēs runāsim par Eiropas drošības stratēģiju. Došu tagad uh, iespēju vadīt sēdi manam kolēģim. Dear colleagues, let us continue. Dārgie kolēģi, turpināsim darbu. Tagad devītais darba kārtības punkts. Study towards a new European. Iepazīstināšana ar pētījumu ceļā uz jaunu Eiropas drošības stratēģiju, pārmaiņu ietekmes uz pasaules drošības vidi novērtēšana. Šo uh, diskusiju rīkojam kopīga drošības un aizsardzības apakškomiteja. Pie mums ir ieradies kolēģis Pāns un Jans Antonijs ir Stokholmas uh, miera izpētes institūta direktors un varbūt savās arī vēstuļu kastītēs esat atraduši pētījumu šo dokumentu. To pasūtīja Eiropas komisija Uh, un šis pētījums tika veikts uh, kopīgi ar Chatham no Londonas un Stratēģiskās izpētes institūta no Parīzes. Es domāju, debats esam organizējuši īstajā brīdī, jo ir palikuši tikai dažas dienas pirms uh, Federika Mogherini iepazīstinās padomi ar dokumentu par um, izmaiņām globālā vidē. 2003. gadā tika sagatavots šāds pētījums, pēc tam tas tika ne, ne, īsti pārskatīts 2008. gadā, tiek domāts par to, kā cīnīties pret jaunajiem globālajiem izaicinājumiem, ņemot vērā šo mainīgo pasauli. Dokuments tika sagatavots ļoti rūpīgi, notika diskusijas, eh, bija eh, arī ļoti uh, liela literatūras izpēte, tika izpētīti jau esošie pētījumi, dažādas grāmatas, literatūra patiešām tika izcirzēta ļoti rūpīga. Mums, protams, jārunā arī par uh, politisko nākotnī, par šīs stratēģijas nākotni. 2005. 2006. gadā jau pie tā tik strādāts un ir drošībā parādījušies jauni draudi, kiberuzbrukumi, kiberterorisms, jaunā arī eh, Krievijas politika vairs neliek justies tik droši kā agrāk, mums tas viss ir jāņem vērā. Domājot par nākotnes stratēģiju, tāpat ir jāņem vērā, ko varētu darīt Eiropas parlaments. Un debates par drošības stratēģiju vienmēr ir klātesošas mūsu ikdienas darbā. Mēs par to diskutējām arī vakardien, bet tagad mēs runāsim par šo pētījumu un jāņem vērā arī kāda ziņojums. Uh, ko prezentē mūsu komitejas priekšsēdētājs, un es domāju, ka tagad mēs esam apzinājušies, ir jābūt kopīgai visaptverošai Eiropas Savienības drošības stratēģijai. Tagad uh, došu vārdu Kāna kungam, lai viņš uh, pateiktu dažus vārdus apakškomitejas uh, pilnvarās, un pēc tam došu vārdu arī Antonī kungam. Uh, sveicināti. Mēs uh, sveicam jūs uh, arī uh, sēde apakškomitejas vārdā. Vēlamies uh, dzirdēt, kāds ir jūsu redzējums par šo jauno drošības stratēģiju. Tad, kad padome 2013. gadā lūdza augstajā pārstāvē veikt šo darbu, ar kura rezultātiem viņi mūs iepazīstinās pēc dažām dienām. Neviens nevarēja iedomāties, cik ļoti pasaule būs mainīsies šo dažu mēnešu laikā. Es nepieminēšu šo Eiropas Savienības un uh, pasaules krīzi atkārtoti. Bet mums ir jāsaprot, ka neraiģē, nereaģējot uz šiem izaicinājumiem, mēs vēl uh, tālajošāk varam ietekmēt pasaulē pastāvošo kārtību. Mēs ar nepacietību gaidām Mogarīnī kundzes ziņojumu un krīze mums ir iemācījis, cik ļoti svarīga ir aizsardzība un drošība. Mums ir jāparūpējas, lai Eiropas Savienības dalībvalsts varētu pietiekami labi organizēt uz dažāda veida jauniem izaicinājumiem, ņemot vērā gan ārējo, gan iekšējo dimensiju. Protams, mēs ļoti daudz uh, uzmanības pievēršam šādiem jautājumiem, mēs uh, debatējam ar dalību valstīm un jaunajā stratēģijā vajadzētu būt tādam uh, tādai ilgtermiņa vīzijai, ko Eiropas Savienība vēlas panākt, kādu vietu pasaulē tā vēlas ieņemt un uh, kā tā var sadarboties arī ar saviem partneriem ārpus Eiropas Savienības. Mums ir ļoti daudz instrumentu, ko varam izmantot uh, - attīstības palīdzība, tirzniecība, divpusēji nolīguma ar trešajām valstīm, bet bez tādas skaidras strateģiskas vīzijas, kā tad īsti izmantot šos instrumentus, mēs nevarēsim sasniegt labus rezultātus. Paldies, un tagad ar nepacietību gaidu Antoniju kungu uzstāšanos. Paldies, paldies Kānu kungam. Tagad došu vārdu Antoniju kungam, kurš ir no Velsas, viņš tagad strādā Stokholmā, un viņš uh, runās visu trīs institūciju vārdā, kas uh, palīdzēja šī pētījuma tapšanā. Jums ir 15 minūtes. Paldies! Liels paldies par man doto iespēju Paldies, ka mums eh, lūdzāt sagatavot šo pētījumu. Jāsaka, ka šis darbs bija ļoti saistošs visiem trim institūtiem. Uh, Liels paldies, ka uh, devāt man iespēju šodien jūs iepazīstināt ar pētījuma rezultātiem. Es nemēģināšu neko tagad savēl kopā, jo dokumentam ir vairāk par simts lapusēm, tātad man vajadzētu vairāk nekā 15 minūtes, lai jūs ar visu tā saturu iepazīstinātu, bet varbūt tagad pastāstīšu par atsevišķiem aspektiem tajā. Uh, Tad, kad mēs sākām darbu pie šī pētījuma, tika uzdots jautājums, vai eh, šī drošības un ārlietu stratēģija ir pietiekami laba. Iepazīstoties ar 2003. gada dokumentu un tā 2008. gada papildinājumu, mēs varam secināt, ka tie joprojām ir ļoti vērtīgi dokumenti, bet eh, uzsākot darbu pie pētījuma, mēs īstenībā apjēdzām, ka ir nepieciešama jauna vienprātība par to, kāda tad ir es loma šajā nu, jomā jomā. Un ka varbūt ir jāsāk domāt par jaunu drošības stratēģiju. Un e, vēl ir e, tam arī citi iemesli, kas tika daļēji pieminēti, ka mainās globālā drošības vide ļoti tālajoši. Nu, tas tā ir noticis kopš 2003. gada. Ņemot vērā to, kas notiek ļoti tuvu Eiropas Savienības robežām, uh, Eh, jāsaka, drošības sistēmas ir pakļautas eh, regulāriem uzbrukumiem, un mēs nevaram arī no tā izvairīties nākotnē. Tātad mums ir ļoti labi jāprognozē tas, ko darīsim. Jaunas krīzes, drošības izaicinājumi īstenībā ir mainījuši savu raksturu, un mēs nevaram tos vairs tik vienkārši prognozēt. Un tas, diemžēl, nodara kaitējumu dažādiem fundamentāliem pamatprincipiem. principiem Tādēļ patiešām ir vērts padomāt par jaunu Eiropas drošības stratēģiju un uh, arī to attiecīgi izcirzāt. Protams, arī Eiropas Savienība ir piedzīvojusi milzīgas pārmaiņas, domājot par institucionālajām, uh, legālajām pārmaiņām, paplašināšanās, jaunu dalību valstu iestāju. Tas viss ir mainījis e ES vaipstus. Arī finanšu krīze ir uh, īstenībā izraisījusi diskusijas, vai mums nevajadzētu nedaudz uh, atkāpties no savām ambīcijām, padarīt tās uh, varbūt nedaudz, nedaudz piezemētākas salīdzinājumā ar to, kas bija teikts iepriekšējos dokumentos. Domāju, ka visi minētie apsvērumi īstenībā attaisno nepieciešamību rīkot diskusijas par to. Un otrajā uh, ziņojuma daļā mēs runājam par dažādiem apdraudējumiem. Uh, šī ir ļoti liela aptveroša nodaļa un mēs runājam par dažāda veida draudiem, ļoti tiešiem draudiem, uh, tātad uh, uzbrukumi, kas izraisa dzīvības zaudēšanu vai īpašumu iznīcināšanu Eiropas Savienības teritorijā, draudi mūsu dzīves veidam, pie kura esam pieraduši, tie var būt ļoti nozīmīgi uzbrukumi, kas eh, nelabvēlīgi ietekmē ekonomiku, ekonomiskās intereses, sociālo kohēziju, eh, organizētā noziedzība šeit var tikt pieminēta tāda veida eh, draudi. Trešā draudu grupa ir Eiropas Savienības interešu apdraudējums citviet. viet Mēs runājam par Eiropas pilsoņu nolaupīšanu eh, tādos eh, konfliktu plosītos reģionos, apdraudējumu arī ES ārējām investīcijām citās valstīs, bet tāpat tas arī uh, Uh, nelabvēlīgi ietekmē to progresu, ko Eiropas Savienība ir finansējusi un panākusi attiecīgās valstīs. Tas notiek konfliktu ceļā, postot infrastruktūras, uh, apstādinot progresu tiesiskuma un pārvaldības jomā, bet te mēs varam minēt arī citus faktorus. Viens no nesanājumiem piemēriem bija. Um, wiped out. Mm, slimība Rietumāfrikā. Uh, kas īstenībā ļoti slikti ietekmēja tur panākto vājo attīstību. Un jāsaka, ka Eiropas Savienība ir arī ļoti uh, Eh, vienmēr aizstāvies multilaterālismu sistēmu, kas balstās uz konkrētām normām, un jāsaka, ka mēs aizvien biežāk eh, vērojam tendenci eh, neievērot normas, neievērot dažādu sistēmu prasības, un to mēs arī varam uzlūkot kā tādu, zinām, draudu, un šie četras dažādu draudu grupas pastāv un ņemot vērā to, kas ir noticis pasaulē pēdējā laikā, pirmā draudu grupa attiecas uz tiešiem draudiem pret Eiropas Savienību. Nu, varbūt tam ir tagad jāpievērš daudz vairāk uzmanības nekā iepriekšējā desmitgadē. Tas ir zināmi izskaidrojums ar uh, to, kādus konfliktus esam pieredzējuši aptuveni pēc desmit gades. Uh, ko piedzīvojam, eh, bija mazāks konfliktu skaits un konflikti nebija tik nopietni, bet tagad mēs esam redzējuši, ka pēdējie trīs gadi bija tāds kā pagrieziena punkts, un tagad mēs atkal piedzīvojam regresiju, situācija kļūst sliktāka, pieaug konfliktu skaits, un tajos cieši arī vairāk upuru, vairāk upuru zaudē savu dzīvību. Bet pēdējos trīs gadu laikā, kad tika apkopot dati, diemžēl. Um, šīs tendences joprojām bija spēkā, tātad bija šī lejupējošā līkme. Un arī mūsu partneri ir noraizējušies un mums ir jāno, jāraizējas par savu robežu drošību. Mums ir uh, arī uh, bijis prasība piedalīties aizvien vairāk militārās un uh, civilās misijās, it sevišķi Āfrikā, un Arī mūsu apkopotie dati pierāda, ka pēdējo trīs gadu laikā miera operācijas skaits ir pieaudzis un um, mūsu resursus uh, ir jāizmanto aizvien vairāk, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tā. Ņemot vērā šos dažādos draudu veidus, mums, protams, nenoliedzami ir jāpievērš uh, šiem izaicinājumiem vairāk uzmanības. Protams, daudzi no šiem draudiem ir sistēmiski, tas nav nekas pārsteidzošs. Tie e, nepaliek, e, neskar tikai vienu valsti. Mums ir nepieciešams privāts publisks partnerības, lai pret tiem labāk e, varētu cīnīties, un, protams, iekšējās un ārējās drošības parametri šāda veida draudus neietekmē. Tieši visu šo iemeslu dēļ Eiropas līmenī ir uh, jārisina uh, drošības apdraudējumi. Tas ir imperatīvi. Un runājot par trešo, jeb ja pēdējo ziņojumu nodaļu, es gribēju tikai pievērst jūsu uzmanību uh, sekojošam apstāklim. Tātad kolēģis to aprakstīja kā tādu augli, kas karājas zemākajā zarā. Eh, tie ir, eh, tās ir problēmas, ko mēs varam eh, atrisināt varbūt bez milzīgiem enerģijas un finansiāliem ieguldījumiem. Vajadzētu parūpēties par Eiropas Savienības aktivitāšu saskaņotību, izmantojot tos instrumentus, kas ir mūsu uh, rīcībā, arī uh, nodrošināt ēs klātbūtni uh, tādās um, karstajos punktos, uh, kopīgu iniciatīvu īstenošanu un ir jāanalizē konflikti, ir jāanalizē drošības apdraudējumi visās valstīs, ne tikai tajās, ko skar konfliktu un kas atrodas uz konfliktu robežu. Nu, piemēram, mēs te varam pieminēt Ukrainu. Konflikts ir jāanalizē arī valstīs, kurās nav kāri. Un tās tika darīts arī 2011. un 2012. gadā. Un visu beidzot šī pēdējā ziņojuma nodaļa par to, kas būtu jādara, kur mūsu ambīcijām ir jābūt augstākai latiņai. Mēs uzskatām, ka ir labāk jāpadomā par procesu kopumā, kā attīstīt šo stratēģiju, kādi varētu būt tās uh, mērķi. Galvenie mērķi un darba metodas uh, tiek izskaidrots pēdējā ziņojuma nodaļā. Ir uh, jāizskaidro Eiropas Savienības loma sabiedrībai. Tā varētu būt tāda kā sabiedriskā diplomātija. Ir jābūt arī paskaidrojumiem, kā tad labāk šīs Eiropas Savienības aktivitātes īstenot, lai cilvēki dažādās iestādēs, ne tikai ES institūcijās, varētu labāk saprast, kā uh, piedāvāt savu ārtavu šajā kopīgajā darbā, lai arī mūsu partneri varētu saprast, kā labāk ar mums sadarboties, uh, lai ieguvējs būtu abas puses, lai panāktu visu šo mērķu piepildījumu. Ir jābūt plašam, atklātam procesam, ņemot vērā dalībvalstu uh, parlamentu, ES institūciju un sabiedrības redzējumu uz šo problemātiku. Varbūt tas ir vislabākais veids, kā panākt konsensusu. Bet, nu, protams, te eh, mēs varam redzēt liels atšķirības ar 2003. gada ziņojumā teiktā. Iekļaujošs process varētu būt galvenā panākuma ķīla, lai panāktu vislabākos rezultātus, bet pietiekami īsā laika posmā to būs sarežģīti īstenot. Lai varētu sagatavot tādu dokumentu, kas būs dzīvot spējīgs un joprojām aktuāls pēc desmit gadiem, uh, Mums ir nepieciešams pietiekam daudz laika, nevar uh, šo darbu veikt pa galvu, pa kaklu, nosakot kaut kādas mākslīgas uh, termiņus. Ja jūs gribat, uh, lai, šī dok, lai, lai pēc nākajiem um, desmit gadiem vēl līdzīgi pētījumi pasūtīt, tad domājiet, kā to darīt. Un jāsaka, ka draudu gamma ir ļoti, ļoti plaša. Un Mums ir jāņem vērā arī ilgtermiņa perspektīva un jādomā par to, kādas ir uh, steidzamās prioritātes. Mēs saprotam, ka Eiropas Savienība cietīs no dažāda veida šokiem, pasaule mainās ļoti, ļoti ātri, ir grūti uz to visu laicīgi reaģēt, to laicīgi prognozēt, un tā kā mēs esam informēti par iespējamiem šokiem, mēs gan nezinām, kādu veidu tie būs precīzi, bet stratēģijai ir jābūt tādai, ka mēs esam pietiekami noturīgi pret šādiem šokiem un varam no tiem pietiekami ātri atgūties, tiem pielāgoties, prognozējot iespējamās nelaimes, lai pēc iespējas, lai to sakas padarītu pēc iespējas mazākas. Un vēl kāds elements, kas būs ļoti svarīgs, ir jāuzsver, ka Eiropas Savienība uh, ir jāpaliek par spēlētāju uh, globālajā arēnā un ir jāsaprot, kur Eiropas Savienības devums varētu būt vistaustāmākais, visvērtīgākais un kāda rīcība, kādas aktivitātes varēs dot vislabāko rezultātu. Tātad mēs joprojām būsim spēlētājs uh, globālajā arēnā, bet mēs nevaram novērsties arī no mūsu problēmām, kas skar tieši mūsu kontinentu. Un tur, kur Eiropas Savienības dotais ārtavs var būt unikāls, kur, ko cits neviens nevar dot, nu arī šīs jomas ir jāatpazīst. Es domāju, ka viena no šādām jomām ir apzināties šo sasaisti starp drošību un attīstību. Es domāju, ka Eiropas Savienība te ir spēlējusi patiešām tādu līdera lomu, saprotot to, kāda ir šī uh, saikne sasaiste starp uh, attīstību un drošību, lai procesu padarītu pēc iespējas efektīvāku. Vēl daži būtiski elementi ir jāizvērtē partnerības, būšu vaisirdīgs, ar visiem ziņojuma autoriem mēs te nebijām vienas prātis. Eiropas Savienībai ir jāsadarbojas ar saviem partneriem, bet Mums ir jāsaprot, kas tad ir šie strateģiskie partneri. Apvienot uh, ASV ar šo valsti mūsu attiecības ir tik ļoti sasaistītas, sazarotas, ka, nu, vienalga, vai to saucam par strateģisku partnerību vai nē, tas jau nemaina lietas būtību. Savukārt ir citas partnerības, mēs stabili sadarbojamies ar šiem partneriem, bet mēs īsti nesaprotam, kāda ir šo partnerību būtība. Tādēļ ir ļoti cieši jā, jādomā, kā mēs ar šīm valstīm varam sadarboties visproduktīvāk, piemēram, ar Ķīnu un Indiju. Un ir valsts, ar kurām Mums ir, mēs esam tātad izveidojuši strateģisku partnerību, mēs sakām, ka tāda pastāv, bet, nu, ar tām īsti vairs partnerības nav, piemēram, Krievija varētu būt viens tāds gadījums. Tālāk izaicinājumi reģionālai drošībai, nu, domāju, ka ziņojumā ļoti skaidri var nolasīt, lai gan Eiropas Savienība joprojām ir gatava strādāt pie tā, lai būtu tāda globāla drošība, globāla kārtība. Mums pašiem, eh, pašmājās pie mūsu nama durvīm ir tik daudz dažādu izaicinājumu, kas eh, gaida eh, reakciju nekavējoties. Un šīs šie mainīgie izaicinājumi Eiropas Savienībai ir jāpadomā, uh, kāda ir tās pieeja globālajā arēnā, tai ir jābūt joprojām aktīvai, atklātai un tai ir jāskatās uz to, ko mēs vēlamies panākt, vai mēs vēlamies ietekmēt cilvēkus, finansējumu, stratēģiju. Mēs, protams, zināmā mērā varam arī uh, kaut kādā veidā atklāt savas vājās vietas, un to var uh, savā labā izmantot ļaundari. Kā izveidot tādu efektīvu pieeju, lai cīnītos pret uh, šādām, šādu veidu izaicinājumiem? Eiropas Savienībai vajadzētu domāt ne tikai pašai par savu drošību, bet arī par globāliem drošības jautājumiem. Es gribēju visu to ilustrēt šajā ziņojumā. Kā jau minēju, ziņojums ir aptuveni simts lapušu bies. Es nevarēju apkopot eh, savā uzstāšanās laikā pilnīgi visu, bet nu, tas bija tas svarīgākais, ko gribēju teikt. Paldies, Antonija kungs. Tagad mums ir 45 minūtes atlikušas, lai kolēģi varētu izteikties debatēs. Tādēļ tagad ir pieteikušies seši kolēģi. Septiņi. Lūdzu, esiet lakoniski, nu divas, maksimums trīs minūtes. Lai Antonija kungam būtu laiks arī atbildēt. Kalniec kundze lūdzu tagad, ETP grupas vārdā. Uh, thank you, thank you very much for this very. Liels paldies par šo visaptverošo ziņojumu. Es domāju, ka šis ziņojums ir labs pamats mūsu uh, ārējās darbības dienestam un komisārē Mogherīnī viņu ceļā uz jaunas drošības stratēģijas veidošanu Eiropā. Man ir vairāk komentāri. Pirmkārt, eh, par mūsu kaimiņiem. Es uzskatu, ka ir būtiski ne izvairīties no pamat jautājuma, uz kuru ir jāatbild. Kādas attiecības, kāda nākotne mums ir saistībā ar mūsu kaimiņiem? Un tagad pāriešu latviešu valodu. Kaimiņu valstīm ir parakstījušas ar mums asociācijas līgumus. Um, kas jau iezīmē noteikti atteic, attiecību kvalitāti ar mm, Eiropas Savienību ekonomiskajā jomā. Tajā pašā laikā man liekas, ka mums būtu jāpiedāvā saviem kaimiņiem arī e, sadarbības veids, kādā mēs varētu paaugstināt Eiropas Savienības e, un e, mūsu kaimiņu valstu interoperabilitāti Ja mēs neesam to eh, gatavi darīt, tad mums būtu tas skaidri jāpasaka. Un šeit es atsaucos uz to balsojumu, kas pagājušo nedēļu bija Strasbūrā par Melnās jūras drošības eh, stratēģiju, kur 16. pantā eh, mēs nevēlējamies iezīmēt iespējamo sadarbību starp reģionu NATO valstīm un Grūziju, Ukrainu un ehm, Moldovu. E, tāpēc, ka sadarbība ar Ukrainu drošības un aizsardzības jautājumos, es uzskatu, Eiropai, Eiropas Savienībai ir ļoti svarīga. Ar Gruziju. E, Gruzijai ir izteikts e, solījums par iespēju iesaistīties NATO Bukarestas samitā. Un arī, arī to mums būtu jāņem vaļa, vērā. Otrs jautājums, kas man šķiet ir ļoti e, svarīgs, kādā veidā mēs prioritizējam tos apdraudējumus, kas šobrīd um, attiecās uz Eiropas Savienību. Un man liekas, ka tā, e, tā, tā, tā prioritizācija, kas nebūs vienkāršs jautājums, bet tā būtu jāsadala šādi. Vispirms mums ir jārunā par kiberdraudiem, tad par tiem draudiem, kas rodās infrastruktūrai, kodolstacijām, um, un pēdējais ir par terorismu. Taču man ir bažas, ka mēs aizmirsīsim ļoti būtisku aspektu, un tas ir par propagandu. Kādā veidā mēs varam pasargāt Eiropas Savienības iedzīvotājus no masīvas dezinformācijas un smadzeņu skalošanas. Paldies! Thank you very much, Sandra. Now I'd like to give the floor to our... Jūs paldies, Sandra. Vēlos dot vārdu mūsu kolēģim Balčitim no SND. Ačiū, gerbiamas pirmininkantį. Noriu padėkoti tikrai už gana. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos jums pateikties par ļoti interesantu prezentāciju, taču vēlos minēt divus aspektus. Pirmkārt, Jūs nerunājat par dažiem iekšējiem izaicinājumiem, kas mums ir Eiropas Savienība. Mēs visi runājam par solidaritāti, kas ir visu Eiropas Savienības dalību valsts stūrakmens. Un tomēr, spriežot pēc pašreizējiem notikumiem, kad mēs balsojam par vienu vai citu ziņojumu, nav šaubu par to, ka solidaritātes trūkst. Jūs nerunājat par vienu no galvenajiem faktoriem proti enerģiju. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs balsojām pret Eiropas enerģiko drošības stratēģiju. Manā skatījumā tas bija viens no pamatdokumentiem, kas mums būtu palīdzējis sabalansēt mūsu darbību nākotnē. Pilnīgi pašsaprotam, ka dokumentā ir minēti vairāki aspekti, kurus vairākas valsts nevēlējās, jo tas nevēlējās mainīt savu pašreizējo situāciju ekonomisko interešu ziņā attiecībās ar Krieviju. Jūs pieminējāt koherenci Eiropas Savienības darbībā. Un jūs arī sacījāt, ka Eiropas Savienība nevienmēr ir globālais spēlētājs, taču no pašreizējās situācijas var spriest, ka mēs esam sašķelti savos uzskatos Ja mēs neaklausīsimies problēmās, kas ir dažās dalībvalstīs, tad mēs varam būt, kļūt par vājāku aktieri, vājāku spēlētāju uz globālās skatos. Vai jūs skatījumā Eiropas drošības stratēģijai būtu skaidri jāizauzē un jādefinē arī šī aspekta? Pēdējais jautājums ir saistīts ar konsekventu, koherentu darbību. Katrai dalību valstī ir zināmi datumi. Un, lai risinātu dažas strateģiskas problēmas, mums jāķers klāt nepopulārām rīcībām. Protams, jāņem vērā demokrātiskais aspekts, taču nākotnē jāpatur prātā, ka tas var būt par uh, šķērsli mūsu strateģiskajām ārējās darbības darbībām. Paldies, Vanorden kungs, lūdzu. Liels paldies priekšstādātājiem. Antonija Kungs, paldies par jūsu ziņojumu. Man nav bijis iespēja to pilnīt, es to paskatīšu. Jūsu mandāts sākotnēji bija rast Eiropas Savienības lomu visā šajās jomās. Tātad tas uh, iziet no tā, ka ir nepieciešams definēt un rast lomu Eiropas Savienībai. Un tas iziet no principa par kopīgajiem Uh, kopīgām vērtībām. Taču jūs neapšaubāt nevienu no šiem pieņēmumiem. Es gribu zināt, cik lielā mērā jūs apspriežat ar NATO revitalizāciju, jūs to pieminat, taču ne šajā kontekstā. Un atbild uz daudziem draudiem, kurš jūs raksturojāt, lielā mērā ir mūsu nacionālo valdību pārziņā. Protams, ir dažas lietas, kurās mums jāsadarbojas ar sabiedrotēm. Ir dažas lietas, kas ir saistītas ar pārobežu elementu, tas jāņem vērā. Taču daudzas no problēmām ir jārisina mūsu valdība. Tāds mans jautājums ir tāds, kāda vērtīga, kādas vērtīgas papildu attiecības var būt Eiropas Savienībai? Mēs varētu domāt par eh, pilsoniskajiem instrumentiem, kas ir Eiropas Savienības rīcībā, jūs minējāt eh, attīstības atbalstu. Taču cik lielā var, mērā šo ēs instrumentu izmantošana ir kalpojusi pareizajiem mērķiem? Mēs varētu, piemēram, atrast daudz piemērs, man tulīt nāk prātā tas piemērs, ka Eiropas Savienībā vajadzētu būt lielam uh, eh, svīras efektam ar Palestīnas uh, uh, iestādi. Tā atrisinātu uh, problēmu šajā reģionā. Mēs esam lielākie finansiālie donori Palestīnas varas iestādē, taču mēs neredzam šādu politisko ietekmi, uh, kas varētu palīdzēt rast risinājums šai uh, to austrumu problēmai. Cik lielā mērā Eiropas Savienības politika patiesībā sāsina saspīlējumu paši. Tagad, protams, ir lielākais aktuālais jautājums imigrācijas politika. Cik lielā mērā politikas, par kurām iestājas Eiropas Savienība, kļūs par magnētiem, kas patiesībā problēmu tikai sāsina, nevis pārvar to. Kad jūs runājat par mērķiem, Pirmais mērķis, ko minējāt, bija nepieciešamība uh, veidot labvēlīgāku Eiropas Savienības tēlu. Es domāju, ka galvenais mērķis ir tāds, kā mēs pārunam galvenos izaicinājumus un apdraudējumus, kur Eiropas Savienībai būtu īpaši jāpievērš sava uzmanība efektīvā veidā. Un vēl vēlos lai jūs būtu teicis, ka mums būtu jāveicina tas, lai dalībvalsts vairāk līdzekļu veltīja aizsardzībai. Paldies! Sankovičs kungs turpina, lūdzu, um, ievēroja trīs minūtes uzstāšanās laiku, lai mēs varētu veidot debatas veiksmīgākas. Nākošais runātājs, lūdzu. Radašs kungs, paldies! Vēlos apsveikt mūsu. Um, šī ziņojuma sagatavotāja. Mūsu Eiropas drošības stratēģijai neapšaubām ir jāmainās. Un mēs gaidām pat jauno stratēģiju. Jautājums ir tāds, vai mēs vēlēsimies izstrādāt labu jauno stratēģiju. Pirmais priekšnoteikums tai ir definēt Eiropas Savienības attiecības NATO ietvaros, definēt attiecības ar visām Amerikas kontinenta valstī. Ir dažas lietas, kas nav skaidrs un tās atainojas dokumentos. Tas attiecas uz attiecībām ar ASV, tātad attiecības NATO ietvaros. Mēs bieži runājam par Eiropas pīlāru NATO ietvaros, bet patiesībā tāda pīlāra nemaz nav. NATO ir tikai viens pīlārs. Tas ir ASV pīlārs, un tad ir 21, viens mazāki pīlāri. Tas ir iluzori runāt par Eiropas pīlāru NATO ietvaros. Otra problēma ir tā, ka Eiropas Savienībai būtu jārīkojas kā NATO Uh, atbalstītājiem. Tas ir savādi, jo mēs zinām, ka Eiropas Savienības valstis ir NATO dalībvalstis. Tātad sanāk, ka tās atbalsta pašas sevi, papildina pašas sevi. Tas gan ir absurdi. Mans jautājums ir tāds, vai ir iespējamas ES attiecības ar ASV Un vai pastāv iespēja, ka ES nostāja ar ASV attiecībās būtu labāk definēts? Lēzings kundze, lūdzu. Jā, vielen dank. Es... Jūs uh, runājot par šiem apdraudējumu scenārijiem, pieminējat arī organizēto noziedzību. Un tas ir tās apolitisks uh, aspekts. Jāsaka, ka ar noziedzniekiem ir jācīnās policijai. Un šeit tā tad tiek uh, savīta šī iekšējā un ārējā drošība un iespējams militāro un policijas aktivitāšu sajaukums un īstenībā uh, tas varētu balstīties uz, zinām, solidaritātes klauzulas interpretāciju. Gribēju pavaicāt, vai jums eh, šķiet, ka ņemot vērā jauno apdraudējumu veidu, varētu veidoties arī tāda, tāda jauna reaktīvie spēki, piemēram, militārais plus policija. Un es domāju, ka ir. E, jādomā arī par demokrātijas saglabāšanu, un viens jautājums man ir par kaimiņu attiecību, par kaimiņu attiecību telpu, un šajā pētījumā tiek runāts arī par kaimiņu attiecību politiku, un viens kolēģis jau to garām ejot minēja. protams, mēs te nevaram izvairīties no Krievijas pieminēšanas. Un varbūt, ka Krievija varētu veikt vēl spēcīgākas militarizācijas operācijas uh, uh, kaimiņu valstu virzienā. Uh, attiecīgajā nodaļā tas ir minēts tā ļoti, ļoti izpludināti. Ko jūs par to domājat? Un es gribēju arī uzdot ļoti konkrēti jautājumu. Ja domājam par uh, kaimiņu attiecību partnerībām, uh, Vai militāro struktūru paplašināšana nevarētu drīzāk radīt papildus problēmas, nevis novest pie risinājuma? Kā jūs to saskatāt? Un tad, ja runājam par militārajiem uzdevumiem, militāriem izdevumiem, mēs redzējām, ka militārie izdevumi un to samazināšanās tiek sasaistīts ar apdraudējuma apdraudējuma uh, jaunu scenāriju, bet ja mēs iepazīstamies ar 2000. gada uh, izdevumiem un 2013. gada uh, izdevumiem, tātad 2003. gadā tie bija 270 miljārdi, tagad tie ir 279 miljārdi, nu man šķiet nav milzīgs uh, līdzekļu samazinājums. Kā jūs varētu to interpretēt? Paldies. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Uh, now I give the floor to Mr. Carver, please. Vārds Karverkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, patiesībā ir runa nevis par uh, vērienīgāku uh, drošības politiku, bet gan par Eiropas Savienības iejaukšanos un, un ironiski sakot, arvien vairāk Eiropas un mazāk valstu, bet, nu, mums apvienotā karalistē ir paredzēts organizēt referendumu. Nu, ir dažādas drošības politikas Eiropas uh, dalību valstīs būtībā. Uh, iznāk, ka tas pat kaitē reģionālai un globālai uh, drošībai. Tie tagad runāts par dažādiem NATO pilāriem, ASV un Eiropas pilāriem, kaut gan patiesībā NATO nav nekādu pilāru, tur ir tikai piektais pāns, kas dod iespēju NATO dalību valstīm nolēmt, kā dos konfliktos uh, tas iesaistās, lai aizsargātu nacionālās intereses, kad tiek mēģināts veidot Eiropas strateģisko politiku Eiropā, es uzskatu, ka tas notiek uz Eiropas valstu rēķina. Tagad vārds Tune Kelamam. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šis pētījums ir ļoti nozīmīgs, it īpaši runājot par to, ka ir pagājuši 12 gadi kopš iekrējās drošības stratēģijas, kurā, kā jūs citējāt, ka Eiropa nekad nav bijusi tik labklājīga, droša situācijā. Tas bija pirms 12 gadiem. Tagad šī drošības sistēma ir daļēji sabrukusi un mums ir nepieciešams skaidrs strateģisks skatījums, skaidra stratēģija. Problēma ir tāda, ka reaģējot uz jauno situāciju, mēs joprojām esam, mēs atpaliekam no reālās situācijas. Mani nedaudz satrauc uh, jūsu ierosinājumu 44. lapusē par to, kā reaģēt uz uh, jauno Krieviju šeit uh, ir teikts, uh, Krievijas uztaigā kārpolitika rada problēmas, un šeit ir uh, papildus uh, briesmas, un noslēgumā, ka jau rakstīts, ka jaunajai stratēģijas politikai ir jārāda izprātne pre, par Krievijas uh, jauno stratēģiju un jānostāda pretī uh, savas stratēģiskais skatījums Nu, manuprāt, tas tā te ir uzrakstīts, bet praktisks nozīmes tam visam nav. Mēs cenšamies pēdējo nedēļu laikā sagatavot rezolūciju, lai reaģētu uz šo Krievijas jauno stratēģiju. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešamas jaunas, precīzākas definīcijas par to, ko mēs saprotam ar vārdu partnerība, un īpaši runējot par kri, eh, kiberdrošību, apdraudējumu kritiskai eh, infrastruktūrai, jā, tas te ir ļoti eh, pārliecinoši un precīzi atspoguļots. Un mums, protams, ir vairāk jāuzsver sadarbība ar NATO Bet eh, par vienu jaut, lietu man ir jautājums. Šajā sadaļā ir runa par Irānu, un es nevaru piekrist secinājumiem par to, ka šīs sarunas ir izrādīju, izmainījuši situāciju un ir apturēts šīs kodola programmas. Patiesībā nav nekādu faktu, kas liecinās par to, ka tas tā ir noticis, jo šī situācija projām nav atrisināta un nav iespējams reāli kontrolēt to, kas patiesībā notiek Irānā. Paldies! Tu ne, tagad vārds Zauskungam. Man ir uh, divi jau uh, komentāri. Pirmais par strateģisko partnerību. Antoni Kungs uh, minēja šo problēmu. Tā tad mūsu pieredze ar Putina ekspansionismu nav pozitīva, un mums ir visa šī problēma no jauna jāizvērtē. Manuprāt, tā tiešām ir ļoti būtiska problēma jo stratēģiskās partnerības jēdzienā mums ir jāieskļauj mūsu idejas, vērtības un mērķi. Tas nav kaut kas tāds vienkārši teorētisks. Tā nav teorētiska kategorija, tā ir jāpiepilda reālu saturu, reāliem mērķiem. Un um, mums Eiropas Savienībā būtu jākoncentrējas ar uz strateģisko partnerību ar valstīm, ar ko mums nav kopīgas uh, vērtības, bet uh, mū, lai mēs varētu izplatīt uh, savus idejas un geogrāfi, ģeopolitisko stratēģiju. Ja mēs runājam, piemēram, par Ziemeļāfrikas Zemzahāras reģionu, ir svarīgi uh, integrēt arī citas Dienvidu Āfrikas reģionu valstis, bet arī integrēt Ziemeļa Āfrikas, Centrāla Amerikas, Dienvidu Amerikas valstis. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams jauns strateģiskās partnerības jēdziens vai izpratne. Tālāk sadarbība ar ASV. Mēs uzskatām, ka tas ir kaut kas pats saprotams, bet tas tā nav mums ir nepieciešama sava Eiropas stratēģija sadarbībai ar ASV kā globālu spēlētāju. Es piekrītu kolēģiem, kuri um, teica, ka NATO ir kā viens, uh, viena pīlāra organizācija, un tā tas tiešām ir Ja, piemēram, tagad Krievijas kaimiņu valstis, Baltijas valstis, Rumānija vai citas austrumu valstis lūdz palīdzību, viņi lūdz uh, ASV uh, kārēvjus vai ieročus nosūtīt, viņi nevēršas pie uh, apvienotās karalists vai Eiropas Savienības. Un tas ir strateģiskais izaicinājums, ar ko mums jāsaskaras. Mums ir jāpārdomā šī jaunā situācija, ko ir eh, tagad radījusi Krievija. Paldies. Tagad vārds kolēģim Jurekam. Paldies, priekšsēdētāji eh, par, tātad pateicos mūsu viesiem par šo pētījumu, kas ir ļoti labs, kur uh, ir uh, risināt svarīgi jautājumi. Es uh, arī gribu norādīt, ka Eiropas Savienībā jāpējiet uh, atbildīgi šai jaunajai drošības stratēģijai un ir jāizrāda solidaritāte ar valstīm, kuri, kuras saskars ar teritoriālās vienotības apdraudējumu. Un mums Eiropas Savienības valstīm ir jābūt uh, gatavām uh, Uh, uzņemties uh, militāras, paramilitāras uh, iniciatīvas ar šīm kaimiņu valstīm. Mums būtu jākoncentrējas uz uh, reāliem izde uh, uzdevumiem. Katru mēnesi šis Ukrainas uh, karš turpinās un tas nopietni apdraud mūsu drošību. Spriedze pieaug un jo spēcīgāk šī spriedze un, diemžēl, 21. gadsimtā vardarbība atkal kļūst par ārpolitikas instrumentu un mums tādēļ ir jāpatur prādā, kurš, kādi ir nopietnākie draudi tiesiskai kārtībai. Tas, ja Krievija uzbruks kādai NATO valstī, tad mums būs jārēģē. Vai nu tad izcelsies karš, vai arī mēs iznīcināsim uh, NATO un mūsu drošības pamatus. Mēs saskaramies ar dažādiem konfliktiem - teritoriāliem, reliģioziem, kultūras konfliktiem, bet visos šajos konfliktos ir arī valdības, kas uh, ir spēlētāji un kas apdraud pasaules uh, kārtību un uh, to destabilizē. Tas mums ir jā, jāapzinās. Un vēl viena lieta, par ko nevar nerunāt. Ja mēs rūkojam, lūkojamies nākotnē un ja mēs konstatējam, konstatējam, ka Ukrainā notiek eskalācija, tad mums ir jāspēj reaģēt uz to, kā mēs varam nodrošināt reģionālo stabilitāti. Mums ir tam jāsagatavo atbilstoša ārpolitika, lai mēs varētu uh, reaģēt šādās situācijās. Es gribu teikt, ka labākā atbilde būtu mums uh, būt atvērtiem Grūzijai un stiprināt Baltijas valstu aizsardzības spējas. Un tagad vēl par NATO gribu teikt, ka NATO piedara lielākā daļa mūsu dalību valstu un līdz ar to NATO ir viss svarīgākais pīlārs, un mums ir jākoncentrēs uz svarīgākiem izaicinājumiem. Paldies, saka priekšsēdētāji. Mēs te uh, tika pieminēta drošība, pieminēts drošības politikas sabrukums un NATO loma. Nu, uh, Ehm, jāsaka, ka ehm, šeit ir eh, pastāv ne tikai augstā kara, bet reāla kara draudi. Mani satrauc arī tas, ko ir paziņojušas, paziņojis ASV, ka ir paredzēts nosūtīt 150 tankus uz Baltijas reģionu. Rum, Rumāniju un Poliju, un Krievija jau ir sniegusi atbilde, ka tiks uh, izvietots taktiskās raķetes Sanktpēterburgas reģionā, un uz šīm raķetēm ir iespējams uzstādīt kodola galviņas. Tāpat Krievija ir paziņojusi, ka tiks izvietots kaujas lidmašīnas Baltkrievijā. Protams, daudz kas tiek runāts par propagandu. Es esmu Basks un es zinu, kāda ir šī propaganda. Mēs uh, visu to īstenojam, bet. Krievijas reakcijai internetā seko daudz vairāk cilvēku nekā ir uh, CNN auditorija, un mēs visi zinām, kas ir ceturtās pasaules karš, un ASV šo karu ir uzsākusi, un uh, es domāju, ka Eiropā ir jābūt pacifistiskai, miermīlīgai, un mums ir jāīsteno tāda drošības stratēģija un politika, kas var dot tikai uh, pozitīvu rezultātu, nevis novest pie neveiksmes. Paldies! Saka Hāna kungs, paldies par šo lielisko ziņojumu. Bija divi jautājumi. Runa par terorismu draudiem un citām prioritātēm, kas saistītas ar terorismu un pretterorismu aktivitātēm. Šiet ka tur izskan viedoklis, ka samazinās gan uzbrukums skaits, gan arestu skaits. Vai eh, gaidāms, ka šāds samazinājums būs arī turpmāk? Ko vēl mēs varam darīt, lai samazinātu šos draudus drīzākā laikā? Un otrais jautājums attiecas uz bezpilotu lidmašīnām. Mēs zinām, ka tās tiek izmantotas militāriem un civiliem mērķiem. Un mēs arī zinām, kāds ir to risks, proti, privātajai dzīvē un arī eh, privātumam, un šīs lidmašīnas arī nav tik drošas. Tātad ir divas lietas. Pirmkārt, saistībā ar šo bezpilotu lidmašīnu operēšanu, militāriem mērķiem un arī šo te tiesiskumu uh, starptautisko tiesību kontekstā. Un otra lieta ir saistīta ar šīs tehnoloģijas draudiem, proti, ka šī tehnoloģija varētu nonākt nevalstiskus spēlētāju rokās. Un, ko tad mēs varam iesākt šādā situācijā? Paldies! Liels paldies, Kāna kungs! Uzdošu pēdējo jautājumu pavisam īsu, jo arī es mēģināju, kā vienmēr, uh, tāpat, kā mēs visi ātri izlasīt ziņām. Jūs daudz nerunājat par, par budžetu, par uh, ārlietu un drošības politikas finansējumu. Mēs zinām, kāds ir globālās Eiropas uh, nodoms saistībā ar 2016. gadu, ka ir paredzēts palielināt budžetu. Kā jūs redzat to elementi, jo tas patiesībā atbalsta militārās ārlietu politikas um, militāro aspektu. Paldies. Liels paldies. Protams, es nemēģināšu uz katru jautājumu atbildēt atsevišķi, taču mēģināšu atbildēt uz galvenajām, gal, uz jautājumiem galvenajos vilcienos, cik nu man tas iespējams. Varbūt varētu sākt ar to, vai ziņojums aicina vairāk Eiropas vai mazāk Eiropas. Būtībā ziņām izskan tāds viedoklis, ka mums ir jāmaksimilizē, jāpalielina jau paveiktā efektivitāte. Tad nav jāpaplašina darbi, vienkārši jāpalielina efektivitāti. Un jāidentificē tās jums, kurās Eiropas Savienība var īstenot savu pievienotu vērtību. Šāds viedoklis izskan ziņojumā, ne, nekas cits. Ja mēs pievēršamies jautājumam par attiecībām ar NATO un um, tiem jautājumiem, kas saistīti ar to, varbūt varētu atkāpties no tā nedaudz. Pēdējo gadu, pāris gadu laikā notika tas, mēs redzējām savām acīm, kā kooperat, eh, sadarbības, eh, eh, drošības kārtība, ko veidojam pēc augstā kāra, vairs nav tik aktīva. Tā tad mēs eh, nespējam atrisināt eh, lielu konfliktu svarīgā Eiropas valstī. Daudzas lietas, kas tika atainotas kā sadarbošanas, sadarbības drošības kārtības eh, sekmes, ka esam pavirzījušies no augstākā kara, tagad tiek parādīts kā kļūdas, vāja punkti. Tad jautājums punkts, kā var atkal nonākt pie sadarbības gaisotnes drošības kārtības. Tas netiks panāks 12 mēnešu vai 24 mēnešu laikā. Taču tas paredz sadarbību ar Krieviju. Nav iespējas to panākt, tad ja mēs neparedzam, ka Krievija būs daļa no eventuālā rezultāta, par kuru mēs varētu vienoties. Pie tā vēl atgriezīšos. Un tikmēr, tad, kad mēs pieņemam, ka sadarbības drošības kārtība nepanāk neko labu, bet tā ir iepalikusi, tad jautājums, ko tad darīt. Skaidrs, ka NATO ir drošības sistēmas galvenā daļā. Tas ir ietvars, kurā mēs koordinējam militāro rīcību transatlantiskā pamatā, transatlantiskā grizma, un bez tā mēs neko nevaram darīt. Eiropas Savienība arī var attīstīt savu kapacitāti attiecīgajās jomās, un NATO tur neca, ne, netraucē. Velses eh, samitā tika pieņemti lēmumi, tā skaitā attiecībā uz finansējumu ir jāievēro, jo tāds lēmums pieņem valsts un valdību vadītāji, un viņiem savu solījumu ir jātur. Taču ar to vien nepietiek. Mums patiesībā ir nepieciešama būtiska transatlantisko attiecību pārvērt, pārvērtēšanu tieši, lai vērstos pret šo kontranaratīvu. Tātad Eiropā sadarbības drošības, sadarbības drošības kārtība ir iepalikusi, bet NATO sabiedrotie un citas valstis, kas vēlas virzīties uz priekšu, tālāk virzās uz priekšu, lai veidot tādu kārtību, eh, kas Uh, vēršas pret augsto karu un kādu brīdi, kādā skaistā dienā, Krievu kolēģis piebiedrosies. Tas, protams, izsver jautājumu par kaimiņu attiecībām. Protams, kaimiņu attiecību politika ir jāskata pašreizēju apstākļu gaismā, mēs to jau teicām. Taču to nevar panākt atsevišķi no pārdomām par uh, attiecībām ar Krieviju un to ietekmi. Un jāņem arī prātā ko Krievija var darīt, jo tās rīcībā ir daudz instrumentu, tā to jau ir pierādījis, lai veidotu kontranaratīvu, radītu visādi šķēršļus un vērstos pret politikām, par kurām jau ir bijuši vienošanās. Tātad, kaimiņa attiecība politikas attīstība ir cieši neizvairām saistām ar attiecībām Krieviju, un mums tas ir jāapzinās, tās nav divas atšķirīgas darbības. Nedaudz pievērsīšos jautājumiem par to, ko uzskata par eh, drošības problēmām, tiesiskuma problēmām un nošķirot to no politiski militārām problēmām, kas attiec uz, tā sakot, eh, cietās drošības jomu. Es domāju, ka var sniegt ļoti, ļoti daudz piemērus, kas liecina par to, ka izpratne par to, ka tiesiskuma problēmas var atrisināt ar eh, tiesību sargājušajiem līdzekļiem nav pareizs. Šis viedoklis vairs nav spēkā. Visticamākā kiberjoma par to vislabāk liecina. Ja jums nav atbilstoši instrumenti, jūs nezināsiet, no kurienes nāk šis uzbrukums, kiberuzbrukums. Tātad te ir runa par efektīvas atbildes izstrādi un to panākt būs daudz grūtāk. Ja jūs paraugāties uz uh, tendenci, kas, diemžēl, pastāv daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs, proti, ka palielinās eh, noziegums ar ieročiem jā, un eh, bandu noziegumu. Tādos noziegumos individiem ir uh, Uh, vairāk tendence uz vardarbību, un tas arī vairāk nāves gadījums izraisa. Runājot ar policiju, ir secināts, ka tas ir saistīts ar drošības problēmu tādās valstīs kā Rietum Balkāna, tur vēl ar vienu ir ļoti daudz palikuši ieroči, militāra arsenāla ieroči. Te ir arī redzams bažas par to, ka ir uh, Uh, iespēja sagatavot, pagatavot ieročus izmantojot internetu, tur ir daudz kas nopērkams. Un šādas problēmas jau ir. Un paraugoties uz to, kas notiek viņu pus robežām, es gan negribu te celt trauksmi, jāņem vērā, ka ir konflikti kaimiņu valstīs. Nu, ņemot vērā to, kas notiek Ukrainā, pastāv iespēja, arī tāpat tuvojas austrumos, ka tur notiekošais var ietekmēt arī mūsu, var sakot, ka tie ieroči var būt pieejami arī kā mūsu valstīs. Es gan negribu te celt trauksmi, runājot par terorismu un kontraterorismu, kontra pretterorismu ziņojumā parādās viedoklis, ka tiešā ieteikta pat laban ir neliela. Protams, ir traģiski notikumi Parīzē, bijuši Kopenhāgenā citur, taču visumā no Eiropas perspektīvas raugoties, to vēl var pārvaldīt. Mums ir pieredze no 2001. gada, kad šokējošs notikums lika mums rīkoties tā, kas atskatoties liek secināt, ka tas bija neproduktīvi. Kad runājam par draudiem no Eiropas perspektīvas, arī tas mums jāpatur prātā. Protams, Arī šajā gadījumā nevar dusēt saviem lauriem, taču jāraugās atpakaļ pagātnē un jā, jāpārliecinās par to, ka mēs negatavoja mūsu atbildes tādas, kas ir vienkārši kā tiešā reakcija uz šokējošu notikumu un beigās izrādās pretproduktīvs. Runājot par līdzekļiem, kas atvēlēts militārai jomai, kā jūs teicat, solījumi par kuriem bija apņemšanās Velfās, eh, eh, Velsā ir jāievēr. Taču ir liela sasaist starp eh, izmaiņām militārajos izdevumos un tuvumam, geogrāfiskam tuvumam Krievijai. Tas attiec ne tikai uz NATO aliansi, bet tas attiec arī uz Ukrainu, piemēram, kaut arī tā ir milzīgas finansiālas problēmas, tā milzīgi palielinājusi militāros izdevumus. Ja jūs paraugāties uz militāro izdevumu uh, rādītāju, tad varētu teikt, ka ir diezgan stabili šī izdevuma. Ir apakšreģionālās uh, izmaiņas dažādās Eiropas daļās, uh, Eiropas um, valstis izvēlas tērēt vairāk vai mazāk Taču runa ir ne tik daudz par eh, to, cik daudz līdzekļu pieejam, pieejam, bet kā mēs tos tērējam. Krievi ir palielinājuši savus militāros tēriņus ik gadu, nu vismaz kopš 1999. gada, nu visticamāk jau pirms tam. Tātad 15 gadu gaitā ik gadu tika palielināts, palielināt militārie izdevumi Krievijā un pēdējo dažu gadu laikā ir milzīgi palielinājusies šie izdevumi attiecībā pret IKP. Tātad pēc 15 gadu palielinājumu Krievijas militārie izdevumi tagad ir eh, tādi paši kā Francijas un Vācijas apvienotais, apvienotie līmeņi. Tas palielina viņu kapacitātes, strateģiskās, nestrateģiskas, milzīga teritorijas aizsardzība arī tiek nodrošināta. Un ir daudz operācijas, kurās Krievija tagad ir iesaistījusi. Tagad no relatīvā viedokļa nav runa par to, ka mēs tērējam maz līdzekļu aizsardzībai. Nē, šādu līdzekļu daudz, bet runa ir par to, cik uh, racionāli mēs šos līdzekļus izmantojam. Un līdz šim tas nav bijis īpaši racionāli. Paldies. Lielas paldies, Turbīna Plenkoviča kungs, paldies, Antonija kungs. Ja citu komentāru nav, tad vēlos jums pateikties par uh, pētījumu prezentēšanu. Lūdzu, paldiet mūsu pateicību arī saviem kolēģiem un no citiem diviem institūtiem, institūtiem no Londonas un Parīzes. Es domāju, tas ir ļoti vērtīgs ieguldījums vielu pārdomam. Un tas ir lielisks sākums nākošās nedēļas afet sanāksmē, kad augstā pārstāve Mogherini kundze būs mūsu viesa. Viņa mums eh, ieskicēs savu ziņojumu Eiropadome attiecībā uz Eiropas drošības stratēģijas plānošanas vīziju. Mēs ļoti labi apzināmies, ka kopš 2008. gada vide ir pamainījis, izmainīsies un tā tad arī atbildēji jābūt atšķirīgai. Un mazāk par simts lapas pusēm jūs mums esat ieskicējuši iespējamās atbildes nākotnē. Līdz ar to noslēdzam šodienas pasanāksmi. Atgādināšu, ka sēde komiteja ir sanāksme šo pēcpusdienu un sāksim sadarbību ar manu delegāciju attiecībām ar Ukrainu Minskas nolīgumu īstenošanai. Tie, kurus šis jautājums interesē, varat mums pievienoties.